Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Et je voudrais souhaiter une très cordiale. Gribēju jūs visus sirsnīgi sveikt parlamentā, visus nacionālo parlamentu deputātus. Tāpat gribu šeit mīļi sveikt manus kolēģus no Eiropas parlamenta un Pie mums ir ieradies arī kādreizējais kolēģis Ivailo Kalfins. Viņš bija Eiropas parlamenta deputāts un viņš arī strādāja Mario Monti augsta līmeņa grupā. Protams, tāpat sirsnīgi sveicu šeit Ginteru uh, Ettingeru, kas ir uh, komisārs atbildīgs par budžetu un cilvēku resursiem Eiropas komisijā. Paldies, ka atsaucāties uh, ielūgumam un ieradāties uz šo darba sesiju. Mēs šodien runāsim par augsta līmeņa grupas sagatavotajiem ieteikumiem par pašresursiem. Ziņojums tik tikko tika stādīts priekšā mūsu komitejai, kā arī uh, padomei. Un uh, tas notika 12. janvārī. Šodien mums ir tā iespēja diskutēt ar kolēģiem no dažādu valstu parlamentiem. Augsta līmeņa grupas ziņojums mums eh, sniedz iespēju diskutēt, un jūs noteikti atminēsieties arī konferenci, kas bija veltīta Eiropas Savienības finansēšanas jautājumiem, kas notika pagājušā gada 8. septembrī. Kā mēs šodien strādāsim? Gribēju jums atgādināt eh, nedaudz procedūru. Sākumā mēs dosim vārdu uzaicinātiem viesiem, komisāra kungam, Tad Alanam Lamasūram, kas arī bija augsta līmeņa grupas dalībnieks, viņš pie mums uh, ieradīsies pulkstens desmitos, būs arī tāpat Ivailo Kalfins un arī akadēmiķi Konstance Adolfo un Danuta Nerūdova. Jums būs īpašas kartītes, ko varat izmantot, tātad eh, pieteikties, aizpildīt veidlapas, eh, ja vēlēsieties eh, izteikties. Jūs varēsiet uzstāties aptuveni uz trim minūtēm, un ja runātāja skaits būs pārāk liels, tad vajadzētu varbūt ierobežot šo laiku līdz divām minūtēm, bet man šķiet, ka varbūt trīs minūtes mēs varēsim kolēģiem atvēlēt. Uh, būs tā, ka izteiksies divi uh, deputāti no dalībvalstu parlamentiem un viens Eiropas parlamenta deputāts. Tāda ir paredzētā programma. Un tagad ar jūsu laipnu piekrišanu došu vārdu komisāram Gintiram Ettingeram. Viņam ir 15 minūtes. Lūdzu, dārgais komisāra kungs, jums vārds verehrter Herr Vorsitzender. Zemes priekšsēdētāji, dargie deputāti, gan eh, Eiropa parlamenta, gan tāju eh, valstu deputāti, dāmas un kungi, pateicos par šo iespēju uzrunāt eh, gan dāju valstu, gan Eiropa parlamenta deputātus. Nosniegt jums zināmas pārdomas par pašu resursu tēmu, par um, Eiropas Savienības eh, budžeta ieņēmumu daļu, kā to uzlabot. Marija Montie grupas eh, ziņojumā tieši par to ir arī runa. Grupas darbā piedalījās eh, augstā līmeņa eksperti, kur trīs no tiem nominēja komisija, trīs padomu, trīs parlaments. Un pirms kāda beigām šis ziņojums no grupas arī tika sagatavots, un es pateicos eh, arī Lamusilkungam par to, ka viņš ar savu pieredzi, ko viņš guvis kādu desmitiem strādājot šeit, gan arī valdībā strādājot, ka viņš ir ļoti nozīmīgi piedalījies šajā darbā, un, un vēlāk viņš arī uzstāsies šeit un painformēs mūs par savu veikumu. Nozīmums saistās ar uh, 13. gadā uzsākto jauno daudzgad finanšu schēmu un tur ietvertiem uzstādījumiem. Kolēģis Levandovskis uh, parlamentā arī piedalījās uh, desmitgadē finanšu satvaru finanšu plānu izstrādē, kas pēdējā brīdī tika arī pieņemts. Nu, tajā ir iekļaut dažādi pastākumi. Tāpat arī padome, parlaments un un komisija premjeru um, Montienu augst līmeņa darba grupu par to vienojās. Un, nu, ļoti labi, ka šis ziņas mūsu rīcībā tad par to tik nobalsots vienbalsīgi. Un šis uh, vienbalsīgums, par ko nobalso visi desmit uh, grupas locekļi, liecina par to, ka mums ir pamats konstruktīvai analīzē un arī secinājumiem no nu, šī ziņojuma. Kā es saprotu, šiem, eh, šīm eh, rekomendācijām ir jātiek iedzīvinātām nākamajā eh, daudzgad finanšu plānā. Tāds ir paredzētais grafiks. Un komisija, balsoties uz šīm rekomendācijām šī gada gaitā, jāsāks darbu pie nākamā daudzgadu finanšu plāna. Un Eiropas tiesības līdz 17. gada beigām uzliek saistības komisijai Tātad eh, katrā ziņā nākamo finanšu saturu pēc 20. gada jau sagatavot un iesniegt padomē un parlamentiem. Tas nebūs vienkārši. Valda politiska nedrošība. Mēs uh, zinām, kādas būs prioritātes tuvākā laikā - bēgļi, migrācija, robeža aizsardzība, jauniešu bezdarbā apkarošana, vai tā būs prioritāte vai investīcijas infrastruktūrās un um, izglītībā joprojām būs prioritārs, lai Eiropa saglabātu savu konkurētspēju. Līdz kāda beigām mums uh, šajā neskaidrībā jāpauda savas saistības. Tāpat arī Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības un arī saks, ko sastāja uz uh, Eiropas budžetu, ir negadīts pavērsiens. Nu, tāds ir stāvoklis, kurā ir sākušās tagad um, sarunas un pārdomas par nākamo finanšu plānu. Uh, Komisijai svarīgi, lai Mantī kunga viņa grupas ziņojums nāk klajā ar priekšlikumiem eh, pašu resursiem, eh, kas eh, neizraisītu izmaiņas tibināšanas līgumos, lai nebūtu jāmaina līgumi. Un visas rekomendācijas ir sagatavotas tieši balstoties uz pat labām spēkā esošajām primārajām tiesībām. Šīs rekomendācijas var īstenot, nemainot dibināšanas līgumus. Ir svarīgi arī lai šie priekšlikumi nevērotu Eiropas eh, parādus. Tātad um, Eiropai nevajadzētu tagad um, rosināt um, aizņemties no bankām visiem vairāk. Ir nepieciešams investīcijas, un, un, un mums tomēr ir jābūt paralēli gadu līdzsvaram starp izdevumu ieņēmumiem. Mēs arī tam pārsniegt. Eiropas Savienība ir vienīgā struktūra, kura savā darbā ievēro budžeta neutralitāti. Mēs nesodām vairāk nekā mums ir. Arī svarīgi, lai Monti ziņojums eh, automātiski nenozīmētu papildus eh, vairāk ieņēmumu, tātad on top, kā mēs teikt, ir eh, runa par, par jaunu kārtību, par, par jauniem ieņēmumu veidiem, varbūt, kas bez kurus var vairot eh, nākotnē. Un jautājums, vai Eiropas Savienības budžetam jābūt 1% no IKP kopējā vai, vai vairāk, tas ir neatkarīgs lēmums. Lēmums, kas jāpieņem eh, Eiropas likumdevējiem. Motī ziņojums nenosaka precīzu ieņēmumu līmeni, bet nosaka instruments, ar kur palīdzību var būt papildus ieņēmums, lai palīdzētu sabalansēt budžetu nākotnē. Notiek ziņojumā ir um, tātad, um, arī sacīts, ka um, tātad, nekādu atlaižu. Ņemot vērā mūsu britu draugu iespēju drīzo izstāšanos, uh, tātad šīs atlaides, uh, ko Lielbritānija baudīja gadu desmitiem, neskatoties to, ka tā bija neto maksātāja joprojām, tā baudīja šo izņēmu, šo, šo atlaidi. Viņiem ir zināmas, pēc zināmiem priekšnoteikumiem viņi varēja saņemt atlaides no ieņemiem un daudz lai valsts pret to attiecās kritiski. Nu, un šāda pieeja, ka iespējamās atlaides varētu tikt pagarinātas, vai pat kaut kāds neliels atlaides tiktu saglabātas, nav pamatoti. Lai saglabātu šādas atlaides turpmākajās nu, desmitgadēs tam nav nekāda pamata. Mums ir nepieciešami ieņēmumi, kuros līdzsaistī piedalās uh, visi. Visi korektīvie mehānismi ir, uh, tiem, tiem jāpieliek uh, punkts, tālāk sacīs motīvi ziņojumā, korektīvos mehānismus, jeb šīs atlaides, lūk, izmantot vairs nevarēs. Pavērojot, kāda ir bijusi budžeta struktūra pēdējās desmitgadēs. Tad muita ir bijusi viens no finansējuma avotiem. Ar katru nākamo tirsniecības nolīgumu, piemēram, tā būtu CETA, bet sarunas ar Austrāliju, Jaunzēlandi, varbūt arī nākamo nākotnē kaut kad TTIP, tad arī vienošanās ar katru valsti, kas kļūst arī par savienības dalību valsti, kas vairs nav mūsu tirsniecības partneris, bet iekšā tirgus loceklis, tātad ieņēmumi no, no muitas nodevām krītās pēc katra šāda nolīguma, pēc iestāšanās un tā tālāk. Un nu, tagad muita vairs nav stabils pamats Eiropas Savienības budžeta papildinājumam. Otkārt, ieņēmumi par, par sodu pasākumiem, nu, pieņemsim, kādi pārkāpumi, pārkāpumi pret pret Eiropas Savienības konkurences tiesībām, dažādas sankcijas, kas no tā izriet, arī uh, šie ienākumi nebūtu nav stabili. Jā, teiksim, kāds, kād, kāda papildus ienākuma pēdējo gadu, gadu gaitā, uh, tad, um, tad mēs nevaram runāt par um, ilgtermiņa ienākumiem, ar ko var rēķināties Eiropas uh, Savienības budžetā kā stabilu ienākumu avotu. Un treškārt, tāpat arī um, PVN uh, struktūra ir tik, tik sarežģīta, ka ir grūti um, noteikt no, no pēc kādām formulām, kas tiek aprēķināts dalību valstīm un kur tad kāds, kāds cents, kāds eiro ierupo Eiropas Savienības budžetā. Nu, lūk, tas viss sarežģīja mūsu darbu pie budžeta. Kas vēl? Nu, diemžēl um, nacionālās mēdījos un, un atklātībā un um, diskusijas par Eiropas Savienības budžetu tālāk saistās ar, ar jautājumu, vai mēs esam neto maksātāji vai neto saņēmēji. Un uh, šāda diskusija izraisa antieiropiskus refleksus. Eiropas Savienības uh, budžets ir pamats kopējiem tirgumam. Un viens no lielākajiem neto maksātājiem, ko es pazīstu labi, kurus esmu dzimis šajā valstī, kas realistiski ir neto maksātājs, neapšaubāmi. Bet kopē, kopējā kontekstā un Eiropas Savienības programmā mēs iegūstam ļoti daudz. Nu, katra eiro, ko man dzimtene Vācija iemaksā kā neto maksātājs Eiropas Savienības budžetā, un kas tika izmantot struktūra programmās, komisijas programmās, Vācijas uh, inženieru biroji, mašīnu būvētāji, inženieri saņem atpakaļ 47 centus. Tas nozīmē, ka neto mm, iemaksātājs eh, reāli var kļūt, eh, tas, kas de facto ir neto maksātājs, eh, kopā salikot visus galus kopā, var kļūt par neto saņēmēju. Un lūk, to vēl var papildināt ar jaunām ieņēmumu struktūrām. Mēs esam pateicīgi Montija komisijai, šai grupai, par to, ka tā ir skatījusi ne tikai uz budžeta ieņēmumu, bet arī izdevumu daļu. Un ļoti strikti. Tātad ieņēmumu un iznākumu. Nu, izdevumu, respektīvi. Un um, gal jautājums ir pievienotā vērtība. Kur tad slēpjas pievienotā vērtība? Vai izdevumi, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības budžeta, vai tiem ir reāli pievienotā vērtība? Arī dalībvalstu nacionālajā budžeta un fiskālajā politikā. Pašresursi, tiem jābūt kā jauniem instrumentiem, lai finansētu Eiropas uh, darbības. Un šeit uh, šis pamatprincips, pievienotā uh, vērtība, kam vienmēr jābūt izdevumiem, gan arī ieņēmumiem Eiropas Savienības līmenī, tas ir tāds strikts orientieris. Un, um, diskusijas par robežu aizsardzību, migrācijas politiku, bēgļu krīzes atrisināšanu. Tam visam nepieciešams Eiropas Savienības finansējums. Bet tāpat arī tā, tāda joma kā zinātniskā pētniecība, arī to nevajadzētu aizmirst. Lūk, un to viss nepieciešama iznākuma par izdevumu. Un par ieņēmēm runājot. Mums, ko par to runās vairāk, noteikti ir jāmeklē sinerģijas efekts, saskaršanas punkti ar dalību valstu finanšu politiku un reālpolitiku. Mēs beidzot, Maltija Darba grupa ir apsvērusi iespējamos uh, instrumentus jauniem pašu resursu avotiem Eiropas Savienības budžetā. Ir runa par to, visi šie priekšlikumi saistās ar Eiropas Savienības eh, rīcību politikas eh, svarīgākiem aspektiem. Vīdes politika, klimata aizsardzības politika, energoefektivitāte, energo savienība. Energo Tas ir tāds svarīgs virziens, kur nepieciešami resursi. Un, ja būtu iespējams Eiropas Savienības klimata um, aizsargāšanas un energo efektivitātes mērķus uh, kaut kā saistīt un piesaistīt ETS schēmas uh, daļu vismaz, daļu no CO, CO2 izmēšu tirsniecības rezultātā iegūtos uh, līdzekļus. Un tad, te lūk, mēs rīcību politiku reāli saistītu ar budžetu politiku. Un tālāk, iespējams, finanšu darījumu nodoklis. Nodoklis, kas tiktu uzlīts, eh, uzlikts eh, finanšu sektoram, banku sektoram. Ja mūsu um, ehm, regulējums, ehm, nu, teiksim, mēs strādājam pie tā, lai mazinātu riskus eh, banku sektorā, ja arī to varētu papildināt ar, ar līdzfinansējumu budžetā, tad arī tas būtu reāls piemērs tam, kā mēs saistām uh, reālu politiku ar finanšu politiku. Mums interesē dialogs ar jums, ar Eiropas parlamentu. Un te priekšsētājs noteikti šī nav, šī nav pēdējā reize, kad šeit sēž jūs priekšā. Un eh, mans kombīcijas eh, ambīcijas un mērķis ir ar finanšu plānu pēc 20. gada panākt eh, realistiskus priekšlikumus, balstoties uz Montija kunga ziņojumu. Tātad panākt to, lai šajā tautgadu plānā ir reāli priekšlikumi. Un priecājos redzēt arī dalību valstu parlamentāriešus šeit un labprāt uzklausīšu jūsu viedokli. Gan es, gan mana ģenerāla direktorāta līdzstrādnieki ir gatavi ar jums pēc Parīzes, pēc Dublinas, uz, uz, uz Vīnu, uz, uz Parīzi, Dublinu, uz Rīgu, kur jūs esat doties pie jums, runāt ar jūsu budžeta komitejām. Jūs kopā ar, ar saviem ekspertiem no Finanšu ministrijas vēlaties ar mums šos jautājumus pārdomāt. Paldies! Voilà. Voilà des applaudissements. Paldies! Komisāra kungs, šie ir daudz sološi aplausi. Jāsaka, šis ir uh, budžets, kas ir ļoti strikti jāievēro. Mums ir uh, daudz gadu finanšu plāns uz septiņiem gadiem, un Jāsaka, mums ir jāmēģina arī paredzēt, kas notiks vēlāk, un tātad, protams, krīze eh, rada papildus grūtības um, atrast līdzekļus. Jūs pieminējāt arī pašresursus. Un jāsaka, ka mēs slēdzam uh, ar valstīm um, brīvās tirzniecības nolīgumus, uh, tad uh, pazūd arī muitas nodevs. Šīs valsts vairs nemaksā muitas nodevs, kas ir 10% no uh, budžeta ieņēmumiem kopumā, un tātad 90% iemaksā dalību valstis. Un jāsaka, ka 80. Uh, procenti no iemaksām atgriežas dalību valstīs kā kohēzijas fonda līdzekļi vai citā formā. Un tiek runāts par šīs godīgās atgriešanas principiem. Un, protams, ka ne katra valsts saņem uh, to, ko ir iemaksājusi atpakaļ, un mums ir jādomā par solidaritāti un, solidaritāti un Eiropas uh, garu kopumā. Uh, Es domāju, ka Monti ziņojums ir tāds dokuments, kas palīdzēs gan vieniem, gan otriem sagatavot tādu Eiropas budžetu, kas atspoguļo mūsu vēlmi panākt progresu Eiropas Savienībā. Kalfina kungs, jūs piedalījāties šajā darba grupā. Vai jūs varētu pastāstīt, kāds ir jūsu redzējums kā piešķirt Eiropas Savienībai tādus līdzekļus, tādu budžetu, kas ļauj pierādīt, ka tā nav bezspēcīga krīzes priekšā. Paldies! Merci, monsieur le président, uh, commissioner, uh, ladies and gentlemen. I... Komisāra kungs, dāmas un kungi, es vispirms euh, vēlos euh, pateikties euh, priekšsēdētājām par to, ka e, šī e, saruna tēma tika iekļauta e, šajā starpparlamentārajā sesijā. Tad, kad runājām un nodalām nacionālo valstu budžetus un Eiropas Savienības budžetu, tad tieši dalību valstīs vēlētie cilvēki lem par to, kā sadalīt resursus starp dažādām rīcību politikām, kā efektīvi tos izmantot un tā tālāk. Līdz ar to diskusijas par jebkādām izmaiņām Eiropas Savienības uh, finanšu resursos izriet no diskusijām uh, starp uh, dalību valstu parlamentu deputātiem. Un to pasakot, es gribētu jau pašā sākumā pateikt, ka savā, mūsu ziņojumā mēs neierosinām institūcijām cīnīties savā starpā par lielāku ietekmi, vai tas būtu Eiropas līmenī eh, vai starp dalību valstu un Eiropas līmeņiem. Mēs runājam par visa procesa reorganizāciju, nezaudējot subsidiaritātes principu. Tas nozīmē, ka dalību valstu parlamentiem būs iespēja lemt uh, pār Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu piemesumu tajā, kā arī par to, kā līdzekļi tiek izlietot. Tādējādi tiks uh, racionalizēta um, sabi, uh, šo publisko finanšu resursu izmantošana, uh, vienlaikus neatstājot malā dalību valstu parlamentus, iekļaujot uh, tos konsensus procedūrā un paredzot arī veto tiesības lēmumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības budžetu. Vēlos pateikties arī komisāram Otingeram par prezentāciju un par viņa vēlmi uh, un gatavību ņemt vērā augstā līmeņa darba grupas ziņojumā iekļautās rekomendācijas. Uh, 2017. gads ir gads, kad mums ir jādomā par Eiropas Savienības budžetu pēc 2020. gada. Un es domāju, ka tās nebūs vienīgās izmaiņas Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, kas notiek gan pie mums, gan pašu Savienībā, gan ārpus tās. Bet Eiropas Savienības budžets būs viens no tiem jautājumiem, uh, par kuru uh, lemšanas sistēma noteikti tiks mainīta. Un tagad mums ir iespēja padarīt šo procesu labāku, efektīvāku Eiropas līmenī. Un es gribētu norādīt, ka mūsu uh, rīcībā ir dažādi instrumenti, kuri galu beigās nonāk pie vieniem un tiem pašiem nodokļu maksātājiem. ja runājam par eh, subsīdijām un garantijām, tad tās nodrošina vieni un tie paši nodokļu maksātāji. Tādēļ tieši šādā kontekstā mums Eiropas Savienības finanšu resursi būtu jāskata kā vienots veselums. Kādēļ ir nepieciešama Eiropas Savienības budžeta reforma? Vēlos pateikt, ka Mūsu grupā jau ir pārstāvēts trīs institūcijas - komisija, padome un parlaments. Tas jau pats par sevi ir visai unikāls fakts, un mums izdevās sagatavot ziņojumu, kam piekrita gandrīz visi vienbalsīgi, tādēļ, ka mūsu ierosinātās izmaiņas ir ļoti nepieciešams, un bija ļoti maz argumentu par esošās sistēmas saglabāšanu nākotnē. Kādēļ? Tādēļ, ka Patreizējā sistēma nav nec caurskatāma, nec saprotama. Neviens Eiropā nevar paskaidrot pilsoņiem, kādēļ konkrētā valsts veids uh, tādus vai citādus maksājumus Eiropas Savienības budžetā. Ir vesela rinda dažādu izņēmumu, dažādu Ziemassvētku dāvanu pēdiņās, un uh, šis iemaksu process ir ļoti neskaidrs un neviens nemāk paskaidrot un pamatot, kādēļ katra konkrētā valsts maksā uh, tieši tik, cik tā maksā, un tādēļ to ir arī grūti paskaidrot nodokļu maksātājiem. Otrakārt, mēs redzam, ka Eirā, Eiropas budžets ir jāveido, ņemot vērā esošo dinamiku pasaulē un Eiropas Savienībā. Patreiz mūsu budžeta cikls ir šie septiņi gadi. Un šāds budžets nespēja reaģēt uz pilsoņu dinamiskajām vajadzībām. Šajā nedēļā valsts un valdību vadītāji Maltā runās par imigrācijas jautājumu, un tas noteikti visiem mums ir svarīgs jautājums. Kā Eiropa kopīgi reaģē uz migrācijas izaicinājumu, lielā mērā ir atkarīgs no budžeta iespējām. Un es domāju, ka Tas ir ļoti labs piemērs, ka Eiropā nav nevienas valsts, kura pati viena pati varētu tikt galā ar eh, šo migrācijas eh, situāciju, un Eiropas Savienība varētu efektīvāk izmantot uh, līdzekļus šajā politikā um, nekā viena atsevišķa dalība valsts, bet tad, kad 2012. gadā tika pieņemts Eiropas Savienības budžets, uh, tad uh, šī problēma vēl nebija problēma. Un tas nozīmē, ka mēs nespējam reaģēt uz esošo situāciju, un pilsoņi, protams, ar to nav apmierināti. Tādēļ es gribētu, lai mums būtu tāds budžets, kas spēj reaģēt uz mainīgo situāciju, un patreiz mēs fokusējamies uz ieņēmumu daļu, jo tas ir eh, mandāts, ko esam saņēmuši no trim institūcijām, un pirmo reizi Eiropas Savienības padome piekrita tiesības eh, pārējām institūcijām eh, diskutēt par ieņēmumu daļu. Patreiz Eiropas parlamentam nav nekādas teikšanas par ieņēmumiem Eiropas Savienības budžetā. To parasti izlēmj dalību valstis. Un patiesībā to lēmj valdības. Es zinu pavisam nedaudz valstis, kurās notiek padziļinātas diskusijas par um, valsts veiktajiem iemaksājumiem um, pirms tiek pieņemts daudzgad finanšu ietvers. Tā kā tas tiek darīts bez dalību valstu parlamentu iesaistīšanas. Mēs ierosinām divas būtiskas izmaiņas. Pirmā ir atteikties no dažādām koncesijām, atmaksām, atgriešanām no budžeta, kas eh, padara budžetu neskaidru un grūti pamatojamu. Un otra lieta mēs ierosinām pārskatīt budžeta ieņēmumu daļu, tīpaši ieņēmumu avotus, neuzliekot papildus nodokļus pilsoņiem, nepalielinot viņu fiskālo slogu. Tā kā mums ir jābūt ļoti piesacīgiem, ja ierosinam kaut ko jaunu šajā ziņā. Tāpat mēs saglabājam dalībvalstu parlamentiem ekskluzīvas tiesības pieņemt lēmumu šajā ziņā. Mēs ierosinām, ka nekas nedrīkst tikt darīts aiz muguras dalību valstu parlamentiem. Tad, tad tas būtu kopīgs darbs Eiropas parlamentam ar dalību valstu parlamentiem eh, strādāt pie tā, lai budžets būtu labāks. Mums ir arī konkrēti priekšlikumi attiecībā uz eh, šī ieņēmuma avotu Un uh, komisārs Ottingers jau pieminēja, ka patreiz patiesi paši ieņēmumi ir mazāk nekā 20%. Un mēs runājam arī par tām jomām, kur Eiropas Savienība rada reālu pievienoto vērtību. Un, ja runājam par kopīgo nodokļu bāzi, tad te ir jārunā par izvairīšanos no nodokļiem arī. Kad runājam par nodavām vai maksājumiem, kas tiek uzlikti uzņēmumiem, ne tikai Eiropas Savienības ražotājiem, bet trešo valstu ražotājiem, kuri ražo preces, neņemot vērā uh, vidas prasības, tad uh, tie būtu ieņēmumu avoti, eh, kas eh, varētu eh, nodrošināt papildus ieņēmumu pie pašu resursiem. Un visbeidzot par to, kā mēs redzam šo procesu kopumā nākotnē, kā jau norādīju. Nav iespējams panākt rezultātu, ja netiek iesaistīti dalību valstu parlamenti. tam ir jābūt nevis uh, dialogam reiz vai divas gadā, bet ir jāveido darba grupas, apvienotās darba grupas, un tad uh, būs reāls pienesums no dalībvalstu parlamentiem. Un tas tiek apspiest ne tikai dalībvalstu līmenī, bet arī reģionu līmenī, jo arī reģionus ļoti interesē Eiropas Savienības finansējums. Tāpat es domāju, tas ir jāskata uh, Brexit kontekstā, citu pārmaiņu kontekstā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība mainīsies ne jau tikai tādēļ, ka viena no dalību valstīm atstāja Savienību, bet tādēļ, ka mums ir jānodrošina, lai pilsoņi saprastu, kāda ir Eiropas Savienības vērtība, nevis uh, cik daudz mēs dodam, cik daudz saņemam pretī. Uh, jo to nav iespējams izteikt um, skaitļos, bet jārunā par to, kāda vērtība ir būt par Eiropas Savienības pilsoni, par Eiropas Savienības daļu, kādas ir Eiropas vērtības dalībvalstu līmenī, ko tas dod dalībvalstīm, un es domāju, ka eventuāli mēs piedāvāsim kaut kādus metodus, kā to novērtēt. Paldies! Oui. Je remercie Paldies! Mūsu kādreizējiem kolēģim Ivailo Kalfinam par šo prezentēto sintēzi. Viņš eh, pauda vairākus ieteikumus, izdarīja analīzi un pastāstīja par eh, Mario Monti vadītās grupas veikumu. Uh, Padome, parlaments, komisija ir uh, trīs institūcijas, kam ir jāsadarbojas, un arī jūsu prezentācija bija pietiekami daudz sološa. Jāsaka, ka mēs budžeta komitejā arī domājam par mūsu uzdevumu. Mēs vēlamies sagatavot tādu budžetu, ko pilsoņi var izprast, ka Eiropa ir priekš viņiem. Un šeit ir tāda diagramma ko darba grupa izmantoja savā ziņojumā. Un kas notiek, ja, piemēram, eh, mūs skar krīze, kur atrast līdzekļus, lai pret to cīnītos. Mēs runājam par trāsta fondu izveidi Sīrijai, Āfrikai, budžeta instrumentu Turcijai, dažādiem finanšu instrumentiem. Un tas viss, nu, ir absolūti nesaprotam mūsu pilsoņiem. Un es uh, gribu pavaicāt uh, kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem, kā jūs varat kontrolēt uh, šīs institūcijas, kā norisinās debats jūsu vidū, jūsu parlamentos. Alans Lamasūrs vēl nav ieradies, vai viņš tagad, nu, pat ienāca zālē burtiski. Sveicu Alanu Lamasūru. ja jūs nu pat uh, esat uh, pie mums ienācis, viņš arī piedalījās augsta līmeņa grupas darbā. Mēs jau uzklausījām Ētingera kungu. Un tiek domāts, kā pielāgot uh, jauno budžetu grupas ieteikumiem, ņemot vērā jaunos priekšlikumus un uh, panākot Eiropas budžeta, Eiropas finansējumu papildvērtību. Nedrīkstam aizmirst arī pašresursus. Nu, mazāk par 10%, 15 miljārdi eiro no 158 eh, miljardiem 2017. gadā 15 miljardi ir no muitas nodavām. Un, uh, tas ir liels izaicinājums. Ja mēs runājam par uh, pašresursiem, ir jāņem vērā šis uh, just retūra princips. Ir jābūt kopīgai Eiropas Savienības vīzijai. Lamasūr kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es atvainojos, ka ierados ar uh, nokavēšanos, nebiju klāt jau no paša sēdes sākuma. Bet bija eh, dažas eh, ķibeles ar transportu. Gribēju pateikties par iespēju šodien runāt par uh, fiskālo suverenitāti, apspriesties ar uh, dalību valstu parlamentu deputātiem. Un jāsaka, mēs, protams, budžeta komitejā uh, strādājam tieši pie šiem jautājumiem, ir labi, ka ir ieradies arī Ētingera kungs. Un jāsaka, ka šis jautājums ir tāds, nu, varētu teikt, melnais caurums. Jāsaka, ka Eh, gandrīz nevienā valstī, neviena politiskā partija, neviens parlaments neuzdrošinās runāt par Eiropas finansējumu problēmām. Es atvainojos, ja varbūt atkārtošu kaut ko, ko teica Ivailo Kalfins, bet gribēju uzsvērt vairākus aspektus. Pirmām kārtām - augsta līmeņa grupas ieteikuma pilnībā ciena līgumos atrunāto gan līguma burtu, gan garu. Eiropas līgums šeit eh, domāju. Un mums ir jāatgriežas pie līgumos teiktā, kas eh, jau 60 gadu garumā ir spēkā. Mēs eh, jau drīz martā svinēsim Romas līgumu 60. gadskārtu. Tā tad mums ir jāsaprot, ka Eiropas politika tiek finansēta pateicoties budžetam, kurā izmanto pašresursus. Tie ir resursi, kas nāk piemēram no muitas nodavām un no dalību valstu iemaksām. Tas gan nenozīmē, ka Eiropa var pacelt nodokļus un. E, ir jāievēro uh, konkrēta uh, fiskālā suverenitāte, un Eiropas Savienība varētu izmantot nu, dažus resursus, piemēram, tādas manevrēšanas iespējas, piemēram, ņemot vērā arī nodevas, kas ir uh, spēkā daudzās dalību valstīs. Ja mēs runājam, piemēram, uh, par. Uh, teritoriālo kohēziju un vietējo kohēziju. Jāsaka, ka Eiropas Savienības, eh, protams, eh, platība ir daudz lielāka nekā katras valsts atsevišķi un ir jārunā par šo teritoriālo kolektivitāti. Jāsaka, ka Eiropas uh, parlamenta budžeta komiteja ir sagatavojusi tādu tabulu, kas ļauj varbūt labāk izprast budžeta uzbūvi struktūru, ņemot vērā šos daudzos budžetus, kāda ir atšķirība starp eh, nacionāliem budžetiem un kopienas budžetu. Jāsaka, ka jau 20 gadu garumā kopienas budžets eh, ir 1% no eh, IKP Mums ir jāievēro līgumi un arī padomes lēmumi, valdības lēmumi. Eiropas Savienībai gan tagad ir piešķirtas jaunas kompetences. Uh, Un jāsaka, ka bieži vien budžetā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai finansētu visus jaunos uzdevumus un izaicinājumus. Tātad mums līdzekļi ir jāmeklē kaut kur citur. Kā mēs varam finansēt jaunus uzdevumus, jaunas programmas? Mēs, piemēram, skatāmies, veicam aprēķinus, ņemot vērā arī dalībvalstu IKP Un ko tad mēs varam panākt šeit parlamentā? Ņemot vērā politiskās debates, runājot par budžeta izstrādi. Bieži vien ir um, finansējuma resursi, ko mēs nevaram pilnībā pārbaudīt, bet, protams, arī dalību valstu parlamentiem ir savas kontrolas funkcijas. Un finanšu ministri parlamentu, savu nacionālo parlamentu priekšā, viņiem ir grūti izskaidrot, eh, kādi lēmumi ir pieņemti padomē un uh, Protams, ka ir arī lēmumi, kas ir pieņemti piemēram pušu konferencē, 21. pušu konferencē Parīzē par cīņu pret uh, globālo salsilšanu un tā tālāk. Un finanšu ministri, uh, viņiem ir grūti paskaidrot, ka viņiem ir bijis, piemēram, jābalso par padomē, par konkrētu finansējumu, bet mēs šeit varam runāt par tādu finansējumu, kas ir ļoti neizprotams un demokrātisko kontroli ir grūti veikt. Vēl kāda atziņa. Jāsaka, ka līdz šim brīdim ne Eiropas komisija, ne parlaments, ne dalību valstis varbūt uh, man kāds varētu šeit kaut ko pārmest, bet es gribētu atgādināt, ka ir uh, jāievēro subsidaritātes princips. Nu, visiem subsidaritātes princips ir ļoti tūs, un uh, saskaņā ar Lisabonas līgumu dalību valstu parlamenti var kontrolēt uh, subsidaritātes principa piemērošanu un var izmantot tā saukto celteno vai oranžo kartīti, ja kaut kas um, nav noticis saskaņā ar līgumiem bet kad mēs lēmjam, ņemot vērā kopienas uh, likumdošanas ietvaru, protams, uh, konsultējoties tieši vai netieši ar dalību valstu parlamentiem, mēs lēmjam, ka Eiropas uh, Savienībai būs vairāk atbildības, ņemot vērā arī koplēmumu procedūru. Un varētu, piemēram, tas varētu rezultēties jaunas aģentūras vai jauna administratīvā dienesta izveidē, ņemot vērā, piemēram, Eiropas ārējās darbības dienestu. Tas ir viens piemērs. Jāsaka, ka neviens nedomā, ka varētu Eiropas Savienībai piešķirt papildus finanšu un humanos resursus, ņemot vērā to, ka atbildība ir pieņēmusies apmēros. Un mēs pieredzam tādu bloķējošu nostāju. Un Eiropadomē uh, bieži vien lēmumi tiek blāķēti, un ja lēmumi tiek pieņemti, tie tiek pieņemti novēloti. Un tad, kad līdzekļi ir piešķirti, mēs atrodamies situācijā, uh, kad lemjot par papildus finansējumu piešķiršanu, vai nu mēs runājam par komisiju vai uh, citām aģentūrām, uh, tad rodas papildus administratīvais sloks, papildus izdevumi Eiropas Savienībai, un tad jāsaka, ka uh, rodas papildus izdevumi, uh, rēķini ir lielāki. Uh, Un ir, piemēram, kompetences, eh, kas ir jāpilda vietējā līmenī, reģionāla līmenī, Eiropas līmenī. Un ievērojot subsidiaritātes principu budžeta jomā, domājot, ka Eiropa visu laiku var uh, izmantot eh, tādus konstantus resursus, konstantu budžetu, uh, Un, ja tiks iz, Un daudzi domā, ka ja nu, vairāk, par vienu eiro vairāk tiks e, iemaksāts Eiropai, tas e, noteikti varētu atļaut ietaupīt vismaz vienu eiro nacionālā līmenī, ņemot vērā to, kāda ir šī Eiropas sniegtā papildvērtība. Uh, Jāsaka, ka vairākās jomās eir, rīcība Eiropas līmenī var būt daudz efektīvāka un e, ir iespējams samazināt izmaksas un e, var arī e, celt efektivitāti īstenībā par e, zemāku cenu. ir, eh, piemēram, aizsardzības joma, un eh, tā nav Eiropas Savienības pārziņā, bet varētu pienākt tāds brīdis, kad mums būs nepieciešams uzlabot drošību Eiropas Savienībā, un mēs varēsim to izdarīt daudz lētāk, ja šeit būs kaut kas sakams Eiropas Savienībai. Jāsaka, ka mums nav tāds kopīgs armijas, un šeit, piemēram, ir ļoti daudz tagad arī ASV bruņoto spēku Eiropā. Un ja ir šī krāsta apsardze Eiropā un ro, kopīgā robežsardze, tas varētu būt uh, ļoti labs risinājums, bet ar to vien nav gana. Un uh, Eiropas robežsardze un uh, krāsta apsardze domājot, ka tās ir tikai papildus izmaksas, mēs domājam aplami. Mums ir jādomā par tādu patiesu uh, kontroli pie ārējām robežām, īstu aizsardzību. Un uh, Ir, piemēram, policija, ir gaisa spēki, nacionālie gaisa spēki, dalība valstu muitas ierēģi, bet vienā brīdī tam varētu būt vairāk tāds kopienas raksturs, jo kopā var izdarīt vairāk nekā katrs atsevišķi. Mēs noteikti pie tā strādāsim un Ja e, mēs nelēmsim par šādu kopīgu struktūru, tad vienā brīdī mēs varētu būt pilnīgi paralizēti. Un, ja to nevarēs finansēt ar Eiropas Savienību, mēs ar Eiropas e, Savienības līdzekļiem, tad mēs patiešām uh, nonāksim grūtā situācijā, jo radīsies lielāks birokrātiskais sloks, un, protams, sabiedrībai tas nepatiks. Tādēļ ir jāizveido konkrēta kopīga sistēma, piemēram, izmantojot arī uh, vietējo un Eiropas revīzijas palātas atzinumus lai nebūtu pārāk daudz uh, birokrātiskā sloga, ievērojot subsidiarātāts principu, bet ar Eiropas līdzekļiem panākt šo nepieciešamo papildvērtību. Paldies, paldies, Alan Lamasūr. Es uh, esmu budžeta komitejas priekšsēdētājs un kopīgi ar kolēģiem mēs uh, redzējām, ka bija projekts nopirkt Tokijā uh, Uh, ēku, kas būtu paredzēta ārējās darbības dienestam, un arī Pekinā bija paredzēts šim pašam dienestam nopirkt ēku, un ir jau 28 uh, 28 vēstniecības, katrai dalībvalstī vienu, un tad būs tā teikt 29. viesniecība, vai tam ir kaut kāda jēga, vai tur tiek ievērots subsidaritātes princips. Mums varbūt jādomā arī, nu, kā darbojas mūsu konsulāti, mūsu vēstniecības ārpasaulē. Protams, ņemot vērā dalību valstu intereses, mums ir eh, skaidri un gaiši jādemonstrē, ka ir šī Eiropas papildvērtība. vērtība. Eiropa, protams, arī vēlas kļūt par tādu eh, atzītu un cienītu eh, varu pasaulē. Mēs tagad uzklausīsim eh, pārdomas, akadēmiķu pārdomas, uzstāsies Konstance Adolfa, kas stāstīs par zaļu Eiropas budžetu. Kur ir Adolfs kundze? Lūdzu, desmit minūtes. Paldies, dāmas un kungi! Un pateicos, ka uzklausījāt mani šodien. Nu, dzirdēju virkni visai interesantu domu šajā rīta cēlēnā. Un labprāt stādīšu jums priekšā divus pētījumus, ko um, pēc um, virknē grupu, tātad um, ekonomikas speciālistu grupa, ko mēs piedāvājām parlamentam ar domu, kā tad optimizēt uh, zaļo resursu izmantošanu. Darbs tiek veikts pārn. Un um, arī cēlēnā izskanēja divi tādi svarīgi principāli jautājumi. Pirmkārt, uh, budžeta veidošanai ir jāmainās. Patreizējais uh, budžets īsti neatbilst Eiropas Savienības un dalībvalstu uzņemtajām saistībām. Un jautājums, kā tad mēs varētu Eiropas Savienības uh, budžeta um, transformatīvo jaudu atvēsīt. Un eh, kā piemērs tam varētu būt tas, ko mēs eh, šeit šajā pētījumā devējam par zaļajiem pašresursiem. Jā, izskatās, ka slaids arī var pārslēgt. Labi, nu tad eh, īsti par to, kādēļ mēs noteikti uzskatām, ka pat labi ne tas īstais brīdis, īstais uzrāviens, pateicīgais brīdis sarunāt par saviem pašresursiem un īsti arī par to, kādēļ Tad uh, uzskatām, ka tieši tagad ir īstais brīdis. Tika veikti divi pētījumi, ko vienā silcinā tev pieminēt. Tad uh, eh, Eiropas uh, eh, parlaments bija pasūtītājs. Ja varat uh, šos pētījumus laiplādēt no mūsu piemekļa vietnes, no mūsu mājaslapas. Un, uh, Šos materiālus izsniedzām Ekofīna padomē pagājušajā nedēļā. Lūdzām mūsu ekspertus parakstīt deklarāciju, Un nu, ļoti liels prieks tiešām, ka trīs dienu laikā savācām 63 eh, parakstus no augsts līmeņa. Politiķiem, finanšu ministriem, premjeriem, komisijas pārstāvjiem, cienījumiem zinātniekiem attiecībā šiem saviem pašresursiem. Šo informāciju atradīsiet mūsu tīmekļa vietnē. Tātad kādēļ mēs domājam, kādēļ tagad ir tā īstā iespēja, tas īstais brīdis runāt par uh, eh, saviem pašresursiem. Un dzirdējām, kāda ir Eiropas Savienības eh, budžeta deficīta, tas nav jāatkārto. Bet vēl viena lieta, kas man pārsteidz, ir tāda, ka Eiropas Savienības eh, budžets eh, šis, šis budžets tam ir tāds, nu, teiks, tāds uh, teiksim, budžets mēģina rēģēt uz uh, aktualitātēm, tas būtu klimata pārmaiņas vai sociālās pārmaiņas, un, un tas ir pat labi Eiropas Savienības budžeta trūkums. Kas tad ir zaļie pašresursi? Zaļie pašresursi mēģina izmantot Eiropas Savienības budžetam piemītušo transformatīvo spēku un mēģina neutralizēt nodokļu konkurenci, kas pastāv starp dalībvalstīm. valstīm. ir jāizteno princips piesaņotājs maksā. Kādēļ jums vai daļu valstīm ir eh, jāmaksā par slēptajām izmaksām, ārējām izmaksām? Kādēļ jums par to jāmaksā no jūsu paša budžeta, jūs eh, to neesat izraisījuši? Ja pie vainas ir kas cits. Nu šeit eh, nozīmīgi lomarēts spēlēt Eiropas Savienības budžets. Nemaz nenāja pa labāku resursu sādēli. Kas tad vēl izskanēja? esam parakstījuši Parīzes nolīgumu. Kāds jums varbūt zina, ka Parīzes nolīguma otrais e, pants runā par to, ka mums jāsniedz pusotra grāda mērķis, bet iespējams, ka nezinām to, ka Eiropas Savienība un tas patreizējā politika nekad nenorošinās šādu mērķu sasniegšanu, jo mūsu politika līdz 20. gadam, un tāpat arī līdz 30. gadam, ir vērsta uz to, lai, lai e, sasniegtu tikai divu grādu mērķi. Problēma tāda, ka UNEP ir aprēķinājusi, ka ja visa pasaule, tā skaitā Eiropas Savienība, tiešām vēl sasniegt šo pusotra grādu mērķi, tad mums ir še, eh, par aptuveni 20% jāpildina rīcība politika pie šie tie līdzekļi. Bez jauniem finanšu instrumentiem to vienkārši nevar paveikt. Otrs jautājums tāds, eh, ka, protams, ilgspējīgas attīstības mērķi, holistiskas ekonomikas pieeja šeit nepieciešama Runa tikai par to, ka būtu jauki, ja kaut kas mums būtu, bet eh, tiešām ir runa par, par eh, aspektiem, kas mums ir nepieciešami. Eiropas eh, pusgada ietvaros par to būtu jārunā, proti, ilgspējīga attīstības un, un, un tās, tā, tā spēs aizstāt pēc 20. gada pastāvošo stratēģiju. Šeit ir milzīgs potenciāls un ieguvēja, nu tā var būt viss. Nākamais jautājums, kādēļ mēs runājam par saviem pašu resursiem un kāpēc uzskatām, ka šiem resursiem piemīt milzīgs potenciāls. Uh, te visumā uzsvēru. Šeit daudz um, ārējo izdevumu slēpto izdevumu, kas uh, nav iekļauts cenās. Mūsu cenas ir krietni subsidētas pat labi. Izmaksas ir subsidētas. Nākamajā Eiropas Savienības budžetā par šādām tiks runāts. Nebūs vairs nekādu atlaižu, kā mēs runājam. Eiropas Savienības budžets, uh, vismaz tāds mēģis, ir to padarīt efektīvāku. Bet kā kompensēt uh, šīs uh, ārējās izmaksas, ko izraisa citi ar citās budžeta pozīcijās. Tas mēs šim ir bijis visnotaļ dārgs prieks gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai. Ja mēs nenāk par subsidiaritāti, jo klimata pārmaiņas, vidas eh, degradācija un migrācija jau robežas nepazīst. Nu, tā runāt par sabiedrisko labumu. Sabiedriskajam labumam taču nav cenas, bet eh, iegums ir milzīgs, un par to jāsāk domāt laicīgi jo agrāk sāksim, jo labāk. Ja vēl reaģēsim uz klimata pārmaiņām, uz uh, eh, sociālām pārmaiņām, tad nākotnē izmaksas būs vēl augstākas. Kā tad ir realitāte? Padomājiet par nodokļu ienākumiem 28. dalību valstīs. Protams, ir ienākuma nodokļi, PVN, citu nodokļu sastāvda lauvas tiesu, bet uh, kur, kādu lomu tas spēlē vietas nodokļi? Šajā slaidā jūs tos neredzēsiet. Kādēļ? Tā ka to īpatsvars, ja paskatīsieties tagad, teiksim, kādu lomu spēlē pīdas nodokļi IKP kontekstā, mazāk nekā 2%, apkārtoši mazāk nekā 2%. Tas nozīmē, ka, lūk, ir milzīgs uzlabojuma potenciāls šās pašas uzsver var piesaistīt, lai panāktu reālu starpību. Nu, vēl par realitāti, par, kas, ko tu var panākt. Nerunāšu par bezdarbu. Finanšu krīzes laikā piedzīvojām to, ka tikai zaļajos sektoros, tikai daudzīgajos sektoros bija kvalitīva jauna darba vietu potenciāls. Bezdarba līmenis joprojām ir augsts, tāpat energo atkarības līmenis ir pieaudzis. Ja gada Eiropas saimībā mēs importējam vairāk nekā 500 miljārdus eiro vērtus e, energo produktus. 145 miljārdi ir Eiropas saimnes kopējais budžets, un lūk, trīsreiz vairāk ir šie izdevumi, par to vispār netiek runāts. Tāpat arī gadējās fosilo degvielu subsīdijas. Tās arī šīs slētās ārējās izmaksas, kas mm, visiem mums eh, izmaksā diezgan dārgi. Ko tas nozīmē? 10,1% pieaug, pieaugums ir, teicot, to, kā saspēlējas darba spēka nodokļi ar vidas nodokļiem. Un nu, atkal tas nav pareizi, šī, šis, šī dinamika jāmaina. Mums pirmajā pētījumā detaļās, protams, neiecināšos, bet ko tad darījām? skatījām četrus dažādus instrumentus - ceļu nodoklis, CO2 nodoklis, enerģijas nodoklis, kā arī Eiropas Savienības eh, tiesas uzliktās eh, eh, sodnaudas. Skatījāmies, kāda ir vidas veiktspēja, ekonomiskā veiktspēja, sociālā veiktspēja, kā arī subsidijās principu ievērošana. Un šeit redzēja, ka visiem šiem instrumentiem milzīgs potenciāls ievērojams sniegt pienesumu Eiropas budžetiem. Uh, sociālā vai, vai teiksim, ekonomiskā veidā, bet katrā ziņā potenciāls ir milzīgs. Interesanti tas, un par to dzirdēsim vēlāk, ka mēs zinām visu par, par šīm sekām, par eh, statistiku un tā tālāk, mēs to zinām, bet, eh, protams, jums ir grūti ar saviem vēlētājiem par to runāt un viņus pārliecināt. Tāpēc veicām otru pētījumu, pētījumu par to, kā komunicēt eh, šīs vēstis, šīs, šīs ziņas, kā tās kaut kāda saskarsme par šiem jautājumiem. Astoņas tēmas ņemām vērā, un paldies Maltie grupai, piemēram, šeit eh, runa par pārobežu oglekļu noplūdu, šeit arī runa. Nodokļu emisijas ir eh, jāsina ārpus robežām, un jā, ar to, līdz ar to jāuzlabo Eiropas Savienības konkurētspēja. Šajā pētījumā, ko tad mēs tad veicām? Mēs uh, definējām dažādas mērķa grupas, par to vēl pēc brīža. Un tad mēs domājam par to, Kā mēs varam tās atsīt demistificēt dažādus eh, šī fenomena aspektus, tātad eh, vidas eh, nodokļu aspektus, par, par ko varbūt sabiedrībai nepareizs priekšstats, un kā tad šo vēsti arī labāk komunicēt dažādām mēķi grupām. Domājam par efektivitāti, par ekonomiku, par konkurētspēju, par, par līdztiesību, par, par sociālajiem jautājumiem, kā arī Eiropas dimensiju un, protams, arī vīdes dimensiju. Lūk, par šiem visiem aspektiem. Un ko tad mēģinājām darīt? Nu, mēģinājām skatīties, kur, kur tad uh, ir problēma ar šo argumentāciju. Kādēļ ir tik, tik grūti bieži vien uh, cilvēkiem uh, sniegt pareizo vēstījumu par lietām, ko mēs tik labi pazīstam? Kādēļ mēs alaši sākam šo konkurences jautājumu, piemēram, zinot, ka dažs no mūsu viskonkurētspējīgākajām dalību valstīm, es ceru, ka šeit ir arī klāts kāds no Dānijas un Zviedrijas, tur ļoti augsti CO2 nodokļi. Zviedrijā 138 eiro uz tonu ir nodoklis CO2, tas ir viens no augstākajiem nodokļiem. Vienlaikus Zviedrija ir viena no viskonkurētspējīgākajiem valstīm. Tāpat arī Dānijā ir augsts enerģetikas nodoklis, tomēr konkurētspēja nekrītās. Kā tad ir um, sociāla izsaistība ar, ar šo aspektu? Ilgāku laiku zinātnieki mums uh, turpina klāstīt, ka salīdzinājumā ar citiem nodokļu veidiem, nu, piemēram, ienākuma nodokli vai PBN, vidas nodokļi ir mazāk regresīvi. Nu, kā ar ietekmi uz vidi, ar, ar efektivitāti. Jau sacīju, ka daudz stāstu, kas liecina par pretēju, ka šie nodokļi ir efektīvi. Nu, tikai kopējiem spēkiem mēs varam atrisināt klimatu pārmaiņu jautājumu. Tālāk eh, subsidiaritātes princips. Kā tad ar šo principu arī par to tiek runāts? Migrācija neapstājas pie labās robežām. Klimata pārmaiņas neapstājas pie labās robežām. Un, arī eh, Ja, mums jāsajā kopā ar lielajām ekonomikām un partneriem, lai padomātu par to, kā tad kopienas spēkiem to visu atrisināt. Šeit detaļās neiedziļināšos, eh, šie man pēdējie slaidi. Nodok, tātad eh, oglekļu nodoklis viens eh, piemērs tam, kā dažādas mēķi grupas uz to reaģē. Tā pa kreisi ailītē. Mēģinam sagatavot argumentāciju šī CO2 nodokļa ieviešanai dažādām mēķa grupām. Un šeit domājam par to, kā piemēram Kādēļ eh, tiek tik daudz runāts par ietekmu uz tautsājumniecību, bet netiek runāts par to, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt ar eh, zaļo pašaistošu palīdzību investēt zemi un oglekļu ekonomikā. Eiropas Savienības tautsājumniecība kopumā būtu CO2 neitrāla. Tas katrā, lai, lai nodalītu Eiropas eh, tātad, CO2 emisijas no ekonomiskās izaugsmas. Nu, pagātnē līdzīgi pieeja ir uh, tikus ņemt vērā, nu, mums tā tas ir jāstiprina. Tālāk sociālīs tiesība, kā šiem jautājumiem. Mēs zinām, ka vidas nodokļi ir mazāk regresīvi nekā PVN vai citi nodokļu veidi, bet, protams, nepieciešami kompensējušie pasākumi. Nu, tie arī dažādās valstīs, eh, kas šos nodokļus eh, pat labāk jau piemēro. Nākal bez dalībvalstu parlamentiem, bez jums, bez pilsoņiem, bez eh, pašvaldībām. Uh, šajā spēlē virsroku negūsim, bet te runa arī par Eiropas dimensiju. Eiropas saimē nav tikai kaut kāda Briselas administrācija, arī jūs esat parlamentāriši, Eiropas parlamentāriši, esat daļa no, no šīs sistēmas. Jūs esat uzņēmušies, zinām, saistības Parīzes nolīguma ietveros, šīs saistības ir jāpilda, un vienlaikus jādomā par Eiropas Savienības eh, konkurētspēju un uh, ietekmes uh, pārdali. Nu, un noslēgumā. Uh, Pavisam vienkārši eh, par secinājumu no manas puses. Padomājiet, par, kam jūs uzliekat nodokli, kam jūs neuzliekat nodokli, ko jūs tērējat, ko jūs netērējat. Un tad jūs redzēsiet, kādi jūs patiesi ienolūki. Un nu vēl jums lūko. Nu vēl jums to, lai pēc septiņiem gadiem mums par to vairs nebūtu jārunā, lai ir apstājums budžets, un ir apstājums paši resursi. atbilst tieši tām prioritātēm, kuras mums kopēji noteikti skan, kopēja tātad nacionālā pašvaldība un Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Merci, madame! Paldies, Adolfs Kunze, par šo ļoti skaidro izklāstu. Un jāsaprot, ka, nu, fiskālie lēmumi ir nacionālo parlamentu rokās. Bija Luxlīks skandāls, Panama dokumentu skandāls. Un jāsaka, ka īstenībā dalību valstis uh, konkurē cita ar citu, izniekojot daļu savu līdzekļu. Paldies par jūsu pārdomām un atziņām, un jūsu priekšlikumi noteikti dod mums visiem kopīgu vielu pārdomām. Mums ir jāsaprot, kādu sabiedrības uh, modeli mēs gribam veicināt. Tagad uzstāsies Danuze Nerudovas kundze, kas uh, pārstāv Brno universitāti Čehijas republikā. Ja jūs varēsiet iekļauties desmit minūtēs, būtu jums ļoti pateicīgs. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja. Šodien vēlos Uh, pastāstīt uh, par uh, mūsu projektu, kurā pētījām Eiropas Savienības finansējumu nākotni, kas varētu būt orientēt uz ilgtspējību. Un to mēs iesniedzām augstā līmeņa darba grupai 16. gada septembrī. Un es vēlos vilkt arī paralēlus ar Monti ziņojumu un tā rekomendācijām. Uh, Mūsu ierosinājumi attiecībā uz uh, ilgtspējīgu finansējumu Eiropas Savienībā balstās uz divām lietām. Pirmkārt, patreizējā pašu resursu sistēma neļauj panākt uh, mērķus, kas noteikti 2000, uh, Eiropa 2020 stratēģija attiecībā uz ilgtspējīgu izaugsmu. Otrakārt, mēs redzam, ka ir nepilnības attiecībā uz uh, ilgtspējību. Um, mums ir ļoti liels prieks, ka šie divi pamatojumi un um, mūsu argumenti arī atspoguļojas Motī ziņojumā. Mūsu ziņojumā mēs eh, piedāvājam arī novērtēšanas kritērijas, kas eh, orientēt uz ilgtspējību, tāpat arī pašu resursus, kas eh, balstīt uz nodokļu ieņēmumiem. Kā mēs nodefinējām šīs nepilnības attiecībā uz ilgtspējību. Mēs redzam arvien pieaugošu darba spēka nodokli, un tā ir problēma, kas patreiz tātad veido 53% no kopējā finanšu nodokļu sloga Eiropas Savienībā. Otrakārt, mēs redzam, ka šie koriģējošie nodokļi um, dod ar vien mazāk pienesumu. Patreiz tie ir tikai 6,6% no visiem ieņēmumiem. Trešais trūkums vai nepilnība ir ļoti saspringtā nodokļu konkurence, kas noved pie peļņas pārnešanas un uh, kolektīviem skandāliem. Tāpat nodokļu likumdošanas ievērošana un krāpšanās ar nodokļiem. Šeit mēs runājām uh, par nenomaksātiem uzņēmumu nodokļiem, nenomaksātiem PVN nodokļiem. Un mēs redzām, ka nodokļu sistēmas kļūst ar vien progresīvākas. Līdz ar to Eh, pavājinās eh, sociālā nodrošināšana, sociālā iekļaušana, patiesībā mēs ejam vēl lielākas nevienlīdzības virzienā. Tādēļ mēs ierosinam papildus esošajiem kritērijiem ieviest ilgtspējības kritēriju. Mums ir prieks, ka eh, šis, šī doma atspūgļojas arī Montī ziņojumā un ka ilgtspējīguma četru pīlāru ideju arī var atrast šajā ziņojumā. Mēs runājam par ekonomisko, sociālo, vides un institucionālo ilgtspēju. Un mēs uzsveram, ka institucionālā ilgtspēja ir ļoti nepieciešama, jo bez funkcionējoša tiesiskā ietvara nav iespējams iekasēt nodokļus. Tālāk, kas attiecas uz ekonomikas ilgtspēju. Tas paceļ ekonomikas izaugsmi jaunā līmenī. Mēs runājam par kvalitatīvu, ne tikai skaitļos izteiktu izaugsmi. Mēs runājam par fiskālo ilgtspēju, mēs runājam par uh, valdības nodokļu un izdevumu programmā mēs runājam par ekonomisko labklājību, mēs runājam par sociālo iekļaušanu, kohēziju, mobilitāti un dzīves kvalitāti. Kas attiecas uz vidas ilgtspēju? Eiropas Savienības uh, nodokļu pašresursi eh, varētu dot ieguldījumu tajā, lai varētu veicināt atjaunojumu energoresursu izmantošanu un tam līdzīgi. Institucionālās ilgtspējas ērā, kad mēs runājam ne tikai par institūcijām kā tādām, bet par normu kopumu, kas ir nepieciešams. Mēs runājam par horizontālo nodokļu harmonizēšanu, par nodokļu neiejaukšanos un taisnīgāku slogu sadalīšanu starp dalību valstīm. Kādēļ izmantot noteiktus konkrētus nodokļus, kā Eiropas Savienības pašresursu ieņēmums? Ir atsevišķas jomas, ko nav iespējams uh, kontrolēt un pārvaldīt uh, vienas dalību valsts mērogā. Uh, piemēram, piemērošanas problēmas, eh, eh, nodokļu subjektu mobilitāti, kā arī mm, pārobežu nodokļu likmes. Un ir arī šodien tika pieminēta eh, vēl viens, viens trūkums. Tas varētu ietekmēt aprēķinus par eh, dalību valstu pienesumu apjomu Eiropas Savienības budžetā un atdevi no budžeta. Ja paraugāmies uz ziņojumu, tad pati inovatīvākā daļa ir dažādu nodokļu bāzu pieminēšana. Mēs ierosinām, ka tam ir jābūt nodokļu bāžu grozām, nevis tikai vienai nodokļu bāzei, kas kalpo par ieņēmumu avotu pašresursiem. Un Mēs, piemēram, skatāmies, vai šie ieņēmumi varētu aizpildīt tos trūkums, tās nepilnības. Tātad finanšu darījumu nodoklis, oglekļa nodoklis lidojumiem, kā arī mm, korporatīvā uzņēmuma nodokļu bāze un oglekļa emisiju nodoklis. Ja runājam par uh, uzņēmumu ieņēmumu nodokļu bāzi, konsolidētu uzņēmumu ien, ieņēmumu nodokļu bāzi, tad uh, tas varētu mazināt darba spēka nodokļu pieaugumu Tas varētu palīdzēt atrisināt jautājumu ar izvairīšanos no nodokļiem, krāpšanos nodokļu jomā. Mēs arī esam pētījuši, e, kāds varētu būt e, šādu ieņēmumu pienesums, e, bet, diemžēl, tas nevar pilnībā aizstāt pašu resursu GNI ieņēmumus un PVN ieņēmumus. Bet ar trīskāršu korporatīvās kopienas nodokļu bāzes palielināšanu to varētu aizvietot eh, tikai, piemēram, eh, Kiprai, bet ar dubultu šādu nodokļu likmi arī tikai Kipra, diemžēl. Tas nozīmē, ka mēs varam runāt tikai par daļējo aizvietošanu, jo neviena no dalību valstīm nevarēs iekasēt pietiekām daudz nodokļus, lai pilnībā aizstātu GNI. Tātad attiecībā uz finanšu darījumu nodokli. Uh, tā ieviešana uh, varētu mazināt uh, nodokļu konkurenci starp dalību valstīm, bet uh, būtu jāpalielinās koriģējošo nodokļu ieņēmumu īpatsvārām Eiropas Savienībā, un tas varētu palīdzēt cīnīties pret krāpšanos nodokļu jomā. Ja paraugāmies uz finanšu darījumu nodokļu ieņēmumiem, tad tām būtu nepieciešama ciešāka sadarbība, tas varētu pilnībā aizstāt ieņēmumus no PVN. Un astoņām dalībvalstīm pirmajā scenārijā un 12 dalībvalstīm otrajā scenārijā tas būtu iespējams. Uh, bet uh, trešajā scenārijā uh, tas būtu iespējams tikai Francijai un Vācijai. Ja paraugāmies uz pamatojumu lidmašīnu nodokļu ieviešanai, tad nav saistības ar oglekļa emisiju intensitāti patreiz lidmašīnu biļešu nodokļos. Puse dalību valstu to piemēro, puse nē. Bet uh, šie nodokļi nav atkarīgi no uh, oglekļa emisiju apjoma. Un šeit mēs veicām uh, ieņēmumu aprēķinus. Tie balstīti tad uz nodokļu piemērošanu uh, pēc eh, CO2 emisiju tonām, un tur ir trīs scenāriji, kā jūs redzat, un eventuālie ieņēmumu apjomi. Un visbeidzot, oglekļa nodoklis. Arī šeit mēs esam pētījuši iespēju noteikt oglekļu nodokli Eiropas Savienībā, un šeit jūs redzat potenciālos ieņēmums atkarībā no cenas, kas tiktu noteikta par CO2 emisiju tonu. Noslēgumā šīs lietas atspūgļojas eh, augstā līmeņa grupas ziņojumā. Mums ir liels prieks, ka te tiek piedāvātas dažādas pieejas un pat eh, tiek izvērtēta eh, ietekme uz likumdošanu. Un visbeidzot, Te ir sasaistīti Eiropas Savienības budžeta ieņēmumi un izdevumi, kas, kā svarīgu priekšnosacījumu uh, uz ilgtspēju orientētā reformai, uh, piedāvā um, uh, Eiropas sabiedriskās preces un Eiropas pievienoto vērtību. Paldies! Merci, madame. Paldies, Nerudovs kundze! Paldies par šo prezentāciju priekšlikumiem! un dažādu pašresursu modeļu izvērtēšanu. Un tas varētu arī labāk ļaut koordinēt dalību valstu pūliņus. Tagad būs debates, viedokļu apmaiņa un došu vārdu tiem, kas pieteicās. Es jums atvēlēju trīs minūtes Un mēs būtu arī ļoti pateicīgi, ja jūs ievērot šo laiku, lai varētu izteikties visi, kas to vēlas. Pirmais runās. Es atvainojos, ja nepareiz izrunāju uzvārdu Gregors Bireski no Polijas. Viņš vada budžeta komiteju eh, parlamentā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju uzslavēt Montikungu un ekspertu grupu uh, ar tik labu ziņojumu. Un es domāju, ka secinājumi vairākās jomās ir patiešām atbalsta vēlmi. Pirmām kārtām līdzsvarots Eiropas Savienības budžets. Tas man noteikti ir paprātām. Kā jau teica priekšsēdētāji kungs, mums nevajag, lai Eiropas Savienība uh, dotos uz bankām aizņemties naudu. Tas ir ļoti vērtīgs princips. Tāpat arī vajadzētu uzsvērt šo pārstruktūrēšanas domu, vienkāršošanu, lai būtu Eh, budžets, lai šis budžets būtu arī vienkāršāk uztverams, saprotams un arī uh, ieņēmumu atlaižu atcelšana ir jāapstiprina. Manuprāt, vajadzētu rūpīgāk iepazīties ar uh, vairākiem fragmentiem šajā ziņojumā, ņemot vērā, kā tas sasaucas ar ekonomisko aktivitāšu aspektiem ņemot vērā arī uzņēmēja darbību Eiropas Savienībā. Piemēram, oglekļa nodoklis ir rūpīgi jāizpēta, ņemot vērā konkurētspēju, Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Konkurētspējas ierobežošana varētu ietekmēt citus Eiropas Savienības budžeta ieņēmumus. Tādēļ tas ir patiešām ļoti rūpīgi jāizpēta. Ja tiek meklēti jauni ieņēmumu veidi budžetā, es vairāk eh, tomēr uh, lielāku akcentu liktu uz finanšu darījumu nodokli. To ir vienkāršāk ieviest, un tas arī izskatās vienkārši godīgāk ņemot vērā dalību valstu atšķirības. Tālāk runājot par izdevumiem. ES līgums. pieprasa konkrētu politikas jomu finansēšanu. Jāsaka, budžets ir visai stinks, tas nav gan elastīgs. Uh, Līdz ar to ziņojuma domu, ziņojumā pausto domu par uh, KLP pārskatīšanu un citu politikas jomu finansēšanu es atbalstu. Jo tie ir lielākie pagaidām veiktie izdevumi. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Tagad uzstāsies Karels Fidlers Viņš ir budžeta komitejas priekšsēdētāja vietnieks Čehijas parlamentā no neatkarīgiem deputātiem. Dobrý den, děkuji, děkuji za slovo. Já jsem si dělal poznámky. Paldies, ka devāt man vārdu. Prezentāciju laikā Es ļoti rūpīgi pierakstīju dzirdēto un arī šeit saklausīju vairākas pretrunas. Šķiet, tas bija Artuīkungs, kas teica, samazinās uh, ieņēmumi no muitas nodavām. tika arī daudz runāts par uh, vīdes, par ekoloģisko politiku un ka rūpniecības uh, politikai ir jāatbilst uh, ekoloģiskiem principiem. Es šeit saskatu zinām problēmu, proti. Ir ārkārtīgi daudz preču, kas netiek ražotas pie mums, bet uzrodas mūsu tirgos. Un ražotājiem uh, ārpus Eiropas Savienības ir konkurētspējas priekšrocības, jo viņiem nav jāievēro tikpat stingri standarti kā mums. Es esmu strādājis. Um, uh, tērauda Lietuvas jomā Čehijas republikā. Es uh, zinu, ko tas nozīmē, ja jums ir jākonkurē, piemēram, ar tēraudu, kas tiek ievests no Ķīnas. Un, protams, ir jāievēro arī ekoloģiskie standarti, bet mūsu tirzniecības partneriem tie būtu jāievēro tāpat, ja viņi vēlas ievest savus preces Eiropas tirgū. Manuprāt, vienīgais, ko varam darīt, ir uh, aizsargāt sevi ar muitas nodavām. Un mums, protams, nevajadzētu tagad uzspļaut ekoloģiskajiem standartiem un palielināt ražošanas apjomus, bet mums ir sevi jāaizsargā. Jāsaka, ka Eiropas Savienība pietiekami labi neaizsargā vienoto tirgu. Uh, Mēs dzirdējām pašā sākumā, ka muitas nodevu iemaksas vai proporcija ES budžetā samazinās. Vajadzētu vienkārši palielināt šo proporciju, un tas nozīmē arī labāku konkurētspēju Eiropas uzņēmumiem. Ir arī liels bezdarba problēmas Eiropā un ražošana pieauga apmēros, bet tajā pašā laikā trūkst labu kvalificētu strādnieku un ir augsti bezdarba rādītāji. Tas nozīmē, ka izglītības sistēma arī būtu jāpārskata. Paldies! Paldies, Fidler kungs! Jā, šis piemērs uh, par tērauda lietuvēm bija vērtīgs. Mums ir jāsaprot, kā labāk um, aizsargāt savu tirgu, tur, kur, piemēram, amerikāņiem ir 150 uh, um, procentu nodoklis, nu, mēs ar 20% nodokli mēģinām tā kā sevi uh, aizbildināt. Paldies, tagad uzstāsies Izabela Tomā, kas ir Eiropas parlamenta deputāte no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es sākumā vēlējos pateikties uh, visiem augsta līmeņa grupas pārstāvjiem un komitejas deputātiem. Mēs vēlamies ieviest pietiekam labu sistēmu, kas būtu pārskatām, jo pagaidām tā ir tāda visai miglaina. Un priekšsēdētāji kungs, jūs runājāt arī par finanšu instrumentiem. Uh, Un mums ir jāsaprot, ka sistēma ir pilnīgi pretēja līgumu garam, un eh, tas zināmā mērā ir tāds kā strupceļš. Mums ir jārunā arī par mūsu pašresursu uzbūvi, struktūru, un dalību valstīm nav tādu īstu pašresursu. Uh, Un tas arī izskaidro to faktu, ka uh, budžets katru gadu tiek aizvien vairāk postīts. Dalību valstis eh, nu, ir nonākušas grūtas izvēles priekšā, tām ir jāsamazina, tām ir tā tad vai nu jāsamazina savi budžeti vai arī iemaksas Eiropas Savienības budžetā, un eh, nu, tas ir gan šis neiespējami. Diemžēl komisāra kungs jau ir devies prom, bet es patiešām sapratu, ka komisija vēlas uh, palielināt pašresursu proporciju nākamajā DFS līdz pat 50%. Mums ir jāsaprot, kādus instrumentus izmantot. Mēs arī vēlamies uh, izpildīt uh, ekoloģiskos mērķus. Un Vajadzētu arī, protams, piesaistīt eh, jaunas investīcijas arī eh, dažādiem ekoloģiskiem projektiem. Es varu arī piekrist Čehu kolēģim. Mēs vēlamies uh, domāt par uh, godīgāku slogu sadali, jo, piemēram, šie vides nodokļi, mēs tos uzliekam Eiropas Savienībā, oglekļu nodokļus, tie gan neapstājas, tātad oglekļus neapstājas pie robežām, bet ārpus Eiropas ir izdevīgāki noteikumi. Uh, tika runāts arī par finanšu darījuma nodevas ieviešanu. Tas varētu būt labs ceļš, pa kuru iet, bet gribētu runāt par godīgiem nodokļiem, kā teica mūsu eksperti un ko minēja arī profesors Kunze pats svarīgākais ir šis godīguma, taisnīguma jautājums. Ta, fiskālais taisnīgums. Tas ir nepieciešams mūsu Eiropas projektam, ja vēlamies to uzturēt pie dzīvības. Un jāsaka, lieli multinacionāli uzņēmumi, kas gūst vislielāko pēļņu, ir tie, kas li līdztekus maksā viszemākos nodokļus. Un tādēļ ir jābūt konkrētām saistībām, kas ir jāievēro 0,005 eh, procentu nodokļu, ko samaksāja Apple uh, īrijā. Nu, kas tad tas ir? Mums noteikti jāspēr soļus priekšu runājot par uh, kopīgo konsolidēto uzņēmēju darbības nodokli un tai ir jābūt pietiekami stingrai, labai bāzei un mums ir jārunā arī par nemateriālo kapitālu, kas netiek ņemts vērā mūsu aprēķinos. Un ir, protams, arī jāvērš pret fiskālo dēmpingu. Uh, Un uh, Lamazurkungs runājot par subsidaritāti. Protams, jums ir pilnīga taisnība, ja tiek runāts par jaunu uh, politikas vadlīniju integrāciju, ievērojot arī subsidaritāti, bet mēs varam runāt arī par jaunām politikas jomām, runājot par jauniešu bezdarbu. Uh, un um, arī dažādām ekonomiskajām programmām. Tur nebija iespējams ievērot subsidiaritāti un ir jāuzdrošinās pateikt, es saprotu, ka tas ir sarežģīti, ka mēs nedrīkstam turpināt uh, strādāt tādā garā Mēs uh, redzējām, cik grūti bija kaut ko izdarīt uh, bēgļu jomā, arī izpētes eh, inovāciju jomā, bet priekšsēdētāji kungs, uh, tūlīt beigšu savu uzstāšanos arī drošības jomā. Mēs nedrīkstam turpināt iet pa iemītajām pēdām. Es, jā, labi, paldies, man vairs nav laika. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, Tomā kundze. Alanam Lamasuram ir jādodas prom pēc eh, kāda brīža, un tādēļ es viņam došu vārdu, lai viņš varētu reaģēt uz ekspertu teikto, uz deputātu jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī visiem, kas runāja. Dažas pārdomas un mēģināšu arī reaģēt uz jautājumiem pirmām kārtām jāatzīst un domāju, ka e, tās ir arī labas ziņas, ka mūsu kalendārs mums ļaus veikt papildus pētījumus, e, kā to ieteica arī Bereska kungs lai mēs varētu izpētīt un saprast, kādus soļus um, spērt tālāk. Par to būs jārunā ekonomikas un finanšu ministriem un uh, augsta līmeņa grupa, kā arī uh, komisārs Eitingers eh, teica, ka ir jāvienojas par konkrētām reformām, ko īstenot pirms nākamā DFS. Otra pārdoma, otra atziņa. Ja mēs runājam par jaunajiem, jaunajām iemaksām uh, 2017. gada budžetā, uh, un maksājumiem, kas varētu atvieglot eh, paplašināto sadarbību, varētu to vieglāk finansēt. Jāsaka, ka mums ir bijusi paplašinātā sadarbība vairākās jomās, bet nevienmēr tas nozīmēja papildus finansējumu, bet ir jau arī uh, vairākas vienošanās arī Eiropadomas līmenī, un tas prasīs jaunus līdzekļus, piemēram, uh, tas, ko minēja Bireiska kungs un Tomā kundze, finanšu darījuma nodoklis, ja kādā jaukā dienā tas stāsies spēkā, mēs varēsim finansēt paplašināto sadarbību vairākās jomās. Mums, protams, ir jāievēro arī Eiropas centrālās bankas kompetences, un ja būs šis finanšu darījuma nodoklis, tas noteikti nāku kādā brīdī par labu eirozonai. Uh, bet vajadzētu arī nošķirt, eh, ko ir iespējams izdarīt eh, šajā pirmajā solī, pirmajā etapā. Varbūt, ka augsta līmeņa grupa visi tā nedomā, bet eh, es personīgi uzskatu, ka šī konsolidētā uzņēmuma nodokļu bāze ja tā tiktu harmonizēta, tas noteikti prasīs vairāk laika, bet tā ir laba doma. Mēs ah, tātad mēģinām harmonizēt nodokļu bāzi, bet nevis pašus nodokļus, bet, nu, protams, tas varētu būt tāds papildus uh, uh, ienākuma avots, lai finansētu mūsu projektus. Mums, uh, protams, ir jāņem vērā, uh, kas notiek arī ārpus Eiropas Savienības, jo, piemēram, ASV kongress uh, ļoti aktīvi jau par to debatē, bet neaizmirsīsim arī šos nodokļus piemēram, tādi nodokļi ar morālu raksturu, ja drīkstētu teikt, oglekļa nodoklis jo vairāk jo vairāk šiem nodokļiem būs tāda moralizējoša funkcija, piemēram, ka valstis eh, arī būs motivētas mazāk piesārņot, jo labāk. Kas notika ar um, muitas nodavām? Sākumā ar tām tika uh, finansēta daļa no Eiropas budžeta, bet tās uh, pamazām sāk izzust. Uh, Tādēļ mēs patiešām vēlamies iepazīties ar vairākiem instrumentiem, ar vairākiem priekšlikumiem, kur tātad ņemt pašresursus. Bireska kungs ļoti pareizi norādīja, ka ir jāpārskata pašresursu struktūra. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas uzņēmumi ir neizdevīgākā pozīcijā, ņemot vērā uzņēmums ārzemēs. Un, protams, ja uzņēmumiem ir jāmaksā oglekļa nodoklis ražojot Eiropas Savienībā, tad varētu arī ieviest ekvivalentu attiecībā uz precēm, kas tiek importētas Eiropas Savienībā, bet neskatoties uz to, kas notiek Atlantijas okeāna otrā pusē, e, būsim uzmanīgi runājot par muitas nodavām. Mēs nevaram nu jau rītdien eh, lem par kaut kādu nodokļu paaugstināšanu vai jaunu nodevu ieviešanu. Protams, mums ir jāsaprot, kāds ir mūsu rīcībā esošo aizsardzības instrumentu arsenāls, bet izmantosim to prātīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs Lamasūra kungs ja runājam par finanšu darījumu nodokli, vai tas arī nenovestu pie tā, ka būs šī, piemēram, darījumu delokalizācija, ka šie darījumi tiks veikti kaut kur ārpusē, kur tas ir izdevīgāk? Ko saka šajā jomā strādājošie? Uh, Tas ir jāņem vērā, un, protams, ja Eiropas komisija savu darbu ir paveikusi pietiekami labi, es domāju, ka šādam riskam nevajadzētu rasties, un turpmāko gadu laikā uh, būs sarunas par Brexit, uh, no tā būs atkarīga arī sitīs nākotne. Uh, Un visi šie finanšu produkti, investīcijas, kā norisināsies sadarbība nākotnē starp apvienoto karalistu un Eiropu, tā arī jaunais likumdevējs ASV Es nezinu, vai mēs varēsim pārāk ātri virzīties priekšu. Mums te vajadzētu runāt par tādu kā pašresursu otro paudzi. Paldies, Lama Sūra kungs! Tagad atkal varēs uzstāties deputāti Antonio Misioni no budžeta komitejas. Viņš pārstāv deputātu palātu Itālijā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Patreizējā budžeta struktūra noteikti ir viens no svarīgiem krīzes eh, faktoriem. Tas, kādā stāvoklī ir budžets, eh, atbilst arī vispārējai situācijai Eiropā. Notīs ziņojums eh, kopumā nav slikts izējas punkts. Nebūtu nepēļams pamats tam, lai turpināt darbu pie šī jautājuma, jo sevišķi tādēļ, ka tajā tika panākts ievērams konsens. Tika pieminēti kritiskākie punkti. Par tiem neatkārtošos un varbūt īsti par eh, dažiem svarīgākajiem Monti ziņojuma aspektiem, kas man ir tuvā, vistuvākie sirdī. Protams, eh, par pašu resursiem jādomā. Ir jāstiprina eh, mūsu pašu Eiropas Savienības ieņēmumu, ja par tiem tām, ko iemaksā dalība valstis, jādomā par jauniem pašu resursiem. Un tie jāsaist ar svarīgākiem rīcību politikas aspektiem. Ir nepieciešama arī nodokļu koordinācijas uzlabošana Eiropas Savienības līmenī. Un eh, ir nepieciešama līdzekļi klimata pārmaiņu apkarošanai. Un man tiešām uzrunāja tas, ko kā, kāda no referentiem sacīja par zaļajiem pašu resursiem, par uh, eventuālajiem ienākumiem no ekoloģiskās tautsāmniecības, ir nepieciešami koriģējušie mehānismi, ko mēs pamazām varam ieviest arī valstu līmenī. Subsidētas princips, protams, jāņem vērā arī turpmāk veidojot Eiropas saimnības budžetu, un uh, budžetam jābūt elastīgam. Atkarībā no tā, kurā reciprotikas jomā ir nepieciešama aktīvāka pasākuma Eiropas saimnības līmenī. Tālāk uh, konsens jautājums, ka Eiropas saimnības pilsoņiem jādod teikšanu pār Eiropas Savienības budžeta izpildi, un ka nepieciešami indikatori, rādītāji, pēc kuriem reāli var izvērtēt, eh, um, kas ir ieguvējis, kas, kas eh, iemaksātājs un kā tad realizējas eh, politikas izpildi. Vedoja budžeta nepieciešama budžeta neutralitāte, šis neto bilance ir nepieciešama, jo pretējā gadījumā mums būs grūti pārliecināt eh, pilsoņus pašmājās. Un noslēgumā vēl. Es domāju, ka vairums no mums eh, saprot, ka Eiropas saimnībai šim projektam nepieciešams eh, tāds budžets, kas nodrošina izaugsmi. Pat labāk budžets sastāv tikai 1% no Eiropas saimnības kopējā IKP, bet vienlaikus. Uh, Nu, ir nepieciešama izaugsme, izaugsmes stimuli. Es domāju, ka nebūtu nekāds tabū atļauties ierunāties par, par to, kā šo pienesumu palielināt, kā šis procents varētu pieaugt. Protams, te jāievēro subsidiaritāte un tā tālāk, bet katrā ziņā Eiropas saimnības pieaugušos eh, izaicinājumus mēs nevaram nākotnē finansēt ar tik mazu pienesumu. Protams, no otras puses mēs nedrīkstam uzliekt lielāku slogu mūsu pilsoņiem, mūsu uzņēmējiem. Nu, vairāk temati, kas nav pieminēti ziņojumā. Nu, piemēram, kopējais uh, eh, nodevs uzlikt varbūt. Un tas būtu viens veids, kā paaugstināt uh, ieņēmumus. Un mēs beidzot, un ar to es arī beigšu dalībvalstu parlamenti ir jāiesaista vairāk. Ne tikai tādā faktiski formālā līmenī, bet arī praktiski. Izvērtējot Eiropas Savienības budžetu, budžeta priekšlikumus, tāpēc ne arī citiem. Tas ir tiešām nepieciešams. Paldies! Tagad dārts Norvēram Brakmanam. Norvēram Brakmanam, kas ir Bundestāga loceklis, budžeta komitejas eh, loceklis. Un tāpat arī um, Kristīgo demokrātu policijas pārstāvs. Lūdzu. Paldies. Daži komentāri attiecībā uz pašresursiem. Nu, ko tur varētu, ko nevarētu paveikt. Jūs pats daudzīgā kārtā norādījāt, ka ir nepieciešams saskaņotības starp Eiropas saimnības un uh, dalībvalstu līdzekļiem, ja mēs uh, nevēlamies eh, pārsniegt savus resursus, un jūs pierādījāt, nu, norādījāt arī uz eh, ārējās darbības dienestu. Protams, viņi šo to iecīgi dara, bet ir jautājums, kā tādā savai parlamenti, kas eh, sakot tam, tam visam visam, kā var kaut ko šeit ietaupīt, lai, lai tur nebūtu lieka izdevuma. No otras puses ir jautājumi. Daudz gan finansu satvers ir plāns. Ja Tas ir jāsaglabā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams plānot septiņus gadus uz priekšu, un eh, vienlaiks jūs sakāt, ka mums vajadzētu, lūk, arī elastīgi rēģēt uz īpašām grūtībām, īpašiem faktoriem, piemēram, migrācija šajā gadījumā. Jūs tāpat ir norādīts to, ka šim ir jāveido fonds, kas eh, nepakļausies parastiem parastiem noteikumiem, bet nākotnē jau mēs nevaram. Īpaši faktori jau ir un parādīsies atkal un atkal. Jūs vienlaikus uzsveriet, ka, ka mums um, kredīti iespējām, um, iespēj, iespējas būtu jāizslēdz, tad kā ir šiem īpašiem apstākļiem. Mēs uh, koncentrējamies uz šo septiņu gadu ciklu, bet uh, dalībvalstīm savukārt ir viengadējs vai uh, divgadējs um, uzstādījums, un vienlaiks tiek paģērēts šī, šis elastīgums. Un nu, definējot noteikumus, definējot regulējumu, kur cits starpā figurē finanšu stabilitāti, nu, tad jāņem vērā, ka 28 dalība valsts tam visām kopā jāatbilst par, jāatbild par šo kopējo stabilitāti, Eirozonā un tā. Nu, nē, neesmu dzirdējis, ka dalība valstīm būtu šāda gatavība līdz šim. Gluži pretēji, gan Eiropas komisijas, es dzirdu, ka ir daudz priekšlikumu attiecībā uz to, kā tad vēl jāvairo izdevumi. Bet uh, nav nekādas gatavības uh, stingri sekot uh, noslēgtiem līgumiem. Tas ir tāds uzticēšanās jautājums. Tas ir būtiski, lai dalība valstis uh, uzticētos Eiropas Savienības institūcijām. Tikai tad, ja būs šāda uzticēšanās, nu tad būs papildus iespējas, uh, papildus uh, brīvība arī Eiropas Savienības institūcijām. Paldies! Sī. Paldies, vārds Žāna Deprē, kas ir budžeta komitejas pārstāvs Eiropas parlamentā, Beļģis. Viņš arī līdz referents par pašu resursiem. Lūdzu. Uh, merci, monsieur le président. Uh, très brièvement. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ļoti lakoniski gribēju uh, uzteikta Monti grupas locekļus. Paldies arī kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem, kas izteicās man šķiet, eh, ka tas viss bija ļoti labi pārdomāts arī no tehniskā viedokļa raugoties. Jāsaka. saka Es arī būšu referents par jauno pašresursu sistēmu. Visi ir vienis prātis, ka pašreizējā sistēma ar visām atlaidēm un e, šie jaunie fondi, kas e, visu laiku rodas no jauna, šī vecā sistēma arī ar žusturitūru principu nav e, īsti uzturama. Uh, Tādēļ mums ir jādomā par budžetu, kas ir paties mūsu uh, politikas jomu un jauno izaicinājumu finansēšanas instruments, ņemot vērā aizvien jaunus, jaunus izaicinājumus un jaunus jomas, kurās mums jākļūst aktīviem. Esmu pārliecināts, ka uh, budžeta valdnieki, tā teikt, nesam mēs, tie esat jūs runājot par pašresursiem, par uh, budžeta tēriņiem, par to lemja uh, dalību valstu parlamenti un tiem arī budžets ir jāizpilda. Tādēļ mums ir uh, patiešām jādiskutē ļoti pamatīgi par daudziem. Uh, Tādiem apjomīgiem jautājumiem ar dalību valstu parlamentiem mēs uh, runājām par jaunu pašresursu sistēmu un, protams, eh, par to mēs diskutēsim arī turpmāk. Vairāki dalību valstu parlamentu pārstāvu jau izteicās. Uh, bet es gribētu dzirdēt, vai eh, jūs arī principā piekristu tam, ka puse 50% no Eiropas budžeta nāktu no pašresursiem un 50% no dalību valstu iemaksām. Vai tāds mērķis eh, jums būtu pieņemams, vai mēs par to varētu mēģināt vest sarunas? Un šis viens procents no uh, GNI, vai tas ir tāds uh, svēts, neaizskarams likums, vai tas ir kaut kas tāds, par ko mēs varētu diskutēt. Bet uh, vai daudziem šķiet, ka tas nebūs sasniedzams? Un vēl viens jautājums paša, jaunā pašresursu sistēma nevarēs balstīties uz vienu resursu, ir nepieciešams tāds uh, plašāks spektrs, uh, lielāka gamma. Jāsaka, ka ir uh, resursi, nu, kas nav ar vienādu smagumu visās dalību valstīs. Es domāju, eksperti man piekritīs. Un jāsaka, uh, ka ne visi nodokļi ir pietiekami efektīvi un ir arī pašresursi, kam ir tāda, varētu teikt, eh, pozitīva evolūcija un tie ir resursi, kas palielinās progresijā, tādā pozitīvā progresijā. Bet kā um, sagatavot šo dažādu resursu uh, Um, paleti, uh, kā to veidot, protams, par to mums vajadzēs diskutēt ar dalību valstu parlamentiem. Tālāk. cik ātri mēs ieviesosim šo jauno pašresursu sistēmu, kādā tempā, kādā veidā ir komisijai līdz gada beigām ir jāizstrādā priekšlikums par jauno MFS un e, atļauto tēriņu e, robežas, e, tā tad ir noteikts līdz gada beigām, bet mums ir jāņem vērā arī dažādas ārkārtas situācijas. Uh, Jāņem vērā arī Brexit sekas un vispārējais. Ņemot vērā tagad veiktās aplēses, mūsu izdevumi varētu samazināties par vienu miljardu eiro vairāk vai mazāk. Tādi skaitļi tagad uh, mums tiek piedāvāti. Ja tiek samazināti izdevumi, jā, tas man īsti nav paprātam, vai arī mēs domājam, kā šo uh, caurumu aizpildīt. 7 miljārdi, kas tā tad vairs netiks iemaksāti, kur tos ņemt? Vai mēs varētu teikt, ka šie trūkstošie miljārdi tiks uh, sēkti ar jaunu pašresursu ieņēmumiem? Uh, lai izvairītos no tā, ka mums vajadzētu paaugstināt dalību valstu iemaksas. Un tam, protams, būs nekavējoties sekas uz iekšpolitiku dalību valstīs. Es tūlīt pēkšu savu stāšanos priekšsēdētāju kungs. Papildus. Uh, iemaksas, kam būtu arī zinām ietekme. Uh, Ja mēs runājam par konkrētu politikas jomu finansējumu, konkurētspēja un konkurētspējas normu ievērošana ir e, bijušas sankcijas, ņemot vērā arī ES tiesas spriedumu. Tiesa sprieda, ka Ievērojot konkrētas Eiropas uh, politikas jomas, īstenojot tās, un ja viss nav noticis saskaņā ar likumu burtu un garu, ir iespējams uzlikt sodus, kas varētu papildināt Eiropas Savienības budžetu. ETIAS sistēma tiks tā tad um, finansēta, un mums ir jāsaprot, ko izmantot, vai šāds princips ir dzīvot spējīgs. Ja mēs runājam par konkrētām Eiropas politikas jomām, tad mēs arī vēlamies lemt, kā tās finansēt un kur ņemt instrumentus. Tie bija mani jautājumi. Paldies, paldies, Deprēkungs. Un tagad uzstāsies mūsu kolēģis Šecinas kungs, kas pārstāv Polijas parlamentu. Uh, Viņš ir uh, valsts uh, finanšu komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu. Bardzo dziękuję, pani. Lielas paldies priekšsādātāji. Vispirms es vēlos pateikties par iespēju piedalīties šajās interesantajās diskusijās, kas parāda to, cik lielu darbu ir paveicis Eiropas parlaments, un tādēļ eh, gribētu arī pateikties visiem, kas eh, kopā ar eh, priekšsētāji piedalījās šī darba veikšanā. Jāsaka, ka ir ļoti daudz elementu šī ziņojuma secinājumos, ko noteikti varam atbalstīt, piemēram, atmaksu sistēmas likvidēšanu, jo Eiropas Savienības budžets sistēmai ir jābūt saprotamai un skaidrai. Un Es domāju, ka dalībvalsts tikai pamatoti vēlas saprast, eh, kā Eiropas budžets veidojas, eh, jo Eiropas budžets tiešām ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības dokumentiem, un tādēļ mums ir svarīgi, lai tas būtu saprotams. Ja runājam par to filozofiju, meklējot uh, papildus ieņēmumus pašu ieņēmumu jomā, tad uh, vēlos uh, piekrist atsevišķiem secinājumiem, piemēram, par šo finanšu darījumu nodokli, tas, bet es domāju, ka noteikti ir nepieciešams eh, vairāk padomāt par oglekļa emisiju nodokli. Ne tikai raugoties uz eh, to, ka mums ir nepieciešams nodrošināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju, bet būtu jādomā par to, ko vēlamies sasniegt, ko teica arī priekšsēdētājs par Eiropas solidaritāti, kas veido Eiropas Savienības pamatu pamatus. Un Eiropas Savienības um, dalība valstis atrodas ļoti atšķirīgā attīstības līmenī, tīri vēsturiski, uh, jo vēsturiski mūsu valstu tautsēmniecības ir attīstījušās atšķirīgi. Piemēram, uh, Pola Polijas uh, ekonomika ir ļoti lielā mērā atkarīga no uh, oglēm, no ogļu izmantošanas, uh, energo, uh, enerģijas iegūšanai. Nu, tā kā varbūt, ka mēs varētu tiešām arī domāt par šīm atmaksām, ka tās varētu piemērot plašāk nekā tikai atsevišķām dalību valstīm. Un varētu piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka mums ir jāraugās uh, par, uz, uz, uz, uz to, ko dara arī trešās uh, valstis un uh, kā piedalās Eiropas Savienības dalība valstis šajā procesā, jo es domāju, ka Lamasūra kunga viedoklis, es domāju, ka te vajadzētu ļoti eh, piesardzīgi attiekties pret viņu vairākiem ierosinājumiem. Paldies! Jāsaka, oglekļi, oglekļa nodoklis pie ārējām robežām. Nu jā, tas zināmā mērā ir tāds uh, tiesību jautājums. Tagad uh, Marka kungs no uh, Francijas parlamenta, viņš uh, strādā budžeta komitejā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties arī visiem uh, runātājiem, kas mums uh, pastāstīja par augsta līmeņa grupas ziņojumu un patiešām ar gandarījumu uzklausīju viņu secinājumus. Mēs tur varam arī just uh, zināmu vienprātību par ceļa karti, par virzību, par uh, nepieciešamību reformēt Eiropas uh, līmenī esošos instrumentus. Protams, daudz kas vēl ir jādara, un es domāju, mums ir arī tagad daudz vielas pārdomām. Pirmām kārtām. Runājot par mūsu finansējumu, mums ir eh, jāievēro taupīgums Eiropā un dalību valstīs, un uh, ar šādiem samazinātiem budžetiem nav, protams, viegli finansēt visus jaunos uzdevumus, bet jūs teicāt, ka uh, daudz ko darot Eiropas līmenī ir iespējams uh, panākt šo papildvērtību. Mums ir jāsaprot, kuras tad ir šīs programmas, kur ir iespējams ietaupīt un kur ir iespējama papildvērtība. Man ir eh, daži eh, tādas tehniskākas dabas jautājumi. Mums ir eh, jādomā par uh, Uh, dalību valstu iemaksu paredzamību nākotnē. Ja mēs runājam par Franciju, 2013. gadā vajadzēja iemaksāt 2 miljardus eiro vairāk nekā paredzēts, citus gadus bija mazāks iemaksas, nu tātad milzīgas atšķirības. Vai šī prognozējamība nebūtu laba doma, tas varētu vienkāršāk ļaut arī dalību valstīm plānot savus budžetus uh, gadu gaitā otrām kārtām šis, šis ir šis juste retūra princips, un uh, mēs esam par to daudz domājuši, un uh, arī sabiedrībai ir savi uzskati par to. Es gribēju pavaicāt, vai komisija un parlaments ir domājuši, e, kādi varētu būt 2017. gada rādītāji, ar kuriem, kurus izmantot e, kopīgajā analīzē, lai mēs varētu arī pietiekami labi pārliecināt sabiedrību, ka ir šī Eiropas papildvērtība un ka ir attaisnojami e, piešķirt jaunas finansējuma iespējas Eiropas Savienībai. Jāsaka, Lamasūr kungs ir devies prom, es ceru, ka kāds man varēs atbildēt, ņemot vērā par augstā līmeņa grupas uh, ziņojumu, runājot par pašresursiem. Tur netiek ņemta vērā iespēja varbūt iekasēt nodevas, ņemot vērā. Uh, ceļu nodevas, transporta nodevas, piemēram, avio nodevas vai eiro viņeti. Varbūt, ka šis būtu arī tāds labs priekšlikums. Vai te ir tādi tehniskas vai politiskas dabas motīvi, kas uh, šo priekšlikumu ir vadījuši? Paldies, eh, saka priekšsādātājs, ja mēs runājam par prognozējamību, ja mēs runājam par eh, saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām. Šeit ir atšķirības. Dalība valstu budžeti balstās uz maksājumiem. Savukārt Eiropas Savienībā te vairāk ir eh, šī saistību proporcija 57,8 miljārdi 2007 15. gadā. Maksājumi ir 30 miljārdi, un mēs te konstatējam sekojošu fenomenu. Maksājums nepieprasa dalībvalsts, un tad ir arī uh, bijušas kavēšanās, ņemot vērā saistību piesaistīšanu konkrētām, konkrētām programmām, konkrētiem projektiem vai ir kaut kādas, piemēram, grūtības dalību valstīm, kas varētu rasties ņemot vērā arī izdevumu kvalitāti. Katru gadu no jauna mēs atgriežamies pie šī jautājuma. Bieži vien dalību valstīm ir grūti e, papildināt savus budžetus. Tālāk, ja mēs runājam par Uh, Eiropas Savienības, uh, piemēram, uh, publisko piedāvājumu, vai šie, šī struktūra ir pārāk sarežģīta un kā mēs varētu gada beigās šo finansējumu izlīdzināt. Mēs neesam arī piesaistījuši pietiekam daudz kredītu. Mēs esam nonākuši patiesās grūtībās. Mēs vēlamies piesaistīt jaunas investīcijas un katru reizi, kad mēs vedam sarunas divus, trīs gadus par DFS, ir tādas. Um, starta grūtības, varētu teikt, aizdedzes grūtības. Un mums ir visai maz maksājumu, kad mēs diskutējam par DFS. Tādēļ ir jādomā par labāku struktūru, labāku sistēmu, lai visi rēķini tiktu samaksāti laicīgi. Un tagad es došu vārdu Vladimiram Mankam no SD grupas Eiropas parlaments. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos atbalstīt to, ko jūs nu pat teicāt. Dalību valstu budžeta deficīti vairumā gadījumu ir noveduši pie novēloto maksājumu problēmas, par ko runā komisija. Un tas rada grūtības daudzgadu finanšu plānošanu, eh, periodu plānošanā mēs redzam, ka dalība valsts mēri eh, no dalību valstīm sūdzas par to, ka eh, viņi nevar eh, saņemt nepieciešamos līdzekļus un tā tālāk. Bet pirms trim gadiem mēs teicām padomē, ka mums ir nepieciešams vairāk naudas Frontex aģentūrai, kas aizstāv mūsu ārējās robežas. Tajā pat laikā padome teica nē, un tad mēs redzējām, kāda katastrofa notika uz mūsu ārējām robežām. Padomēji nācās trīskāršot eh, budžetu, kas atvēlēts šiem pasākumiem. Uh, Mums būtu jāpaskatās, kas rakstīts Romas līgumā, un man ir liels prieks par Monti grupas paveikto, man ir arī prieks par Kalfin kunga prezentēto dokumentu, un man ir liels prieks par to, ka eh, šeit tiek ņemtas vērā domas par uh, Eiropas zaļo budžetu, kas nodrošinātu tiešām ilgtspēju. Ja notiek emisijas, tad šīm emisijām ir jānosaka nodoklis. Tādējādi mēs palīdzēsim mūsu pašu ražotājiem, jo pretējā gadījumā viņi tiek izspiesti no tirgus. Un tas gal beigās varētu būt instruments, kas nepieciešams Parīzes līguma īstenošanai, Parīzes vienošanās īstenošanai. Tā kā es domāju, palīdzot budžetam, mēs arī palīdzēsim apkārtējai videi. Eiropas pilsoņi uzskata, ka mēs zogam naudu no dalību valstu budžetiem un ieliekam to savienības budžetā, bet jāsaka, ka 94% no šīs naudas atgriežas dalību valstīs kā attīstības palīdzība un atbalsts. Protams, piekrītu Lamazūrkungu teiktajam, ka ir daudz lietas, ko mēs kopā varētu izdarīt efektīvāk. Ja mums ir kopīga ārējā un drošības politika, mēs varētu ietaupīt simtiem miljārdu eiro katru gadu, īstenojot kopīgo publisko iepirkumu. Tas ir milzīgas iespējas, bet, lai to izdarītu, mums ir nepieciešams vietas un gudrs Eiropas Savienības budžets. Tām ir jābūt budžetām, uh, lai cilvēki redzētu kaut kas tiek darīts viņu interesēs. Paldies! Paldies kolēģiem Monkā un. Tagad esam beiguši uzklausīt klātesošo deputātu viedokļus, vai kāds vēl vēlas izteikties? Došu tagad vārdu Kalfina kungam, lai viņš eh, varētu reaģēt uz uzklausīto uz uh, ekspertu prezentācijām, un viņš varēs arī atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Prie, et... Lūdzu, stādieties priekšā, jūs laikam arī vēlēties runāt. Merci. Paldies. L'intervenant est Jürgen. Jurgens Andersons, finanšu komitejas loceklis no Zviedru parlamenta. Viņš ir mērenās partijas pārstāvis ETP saimē. Lūdzu. Ja, ledsen. Tack så mycket. Jag trodde att det var... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāties par izteikties. Un nu vēlējos īsti arī piedalīties šajā diskusijā. Par Zviedrijas eh, skatījumu šiem jautājumiem mums ir nedaudz citāda perspektīva, cits eh, viedoklis. Nu, neizināšos detaļās, bet uh, Katrā ziņā nav jau tā, ka mēs būtu pret Eiropas Savienības projektu un Savienības budžetu. Nu, gluži otrādi, ir ārkārtīgi svarīgi, lai um, šis projekts turpinātos, lai, lai mums um, būtu iespēja turpmākiem kopējiem darbiem, lai stiprinātu Eiropas Savienības lomu pasaulē, um, tautsāmniecībā, uz globālās skatuves, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Bet vēl sacīt, lūko, Nav arī tā, ka mēs skeptiski raucītos uz uh, pašu resursu iespējām, uz pašu resursu um, piedāvātajām opcijām. Mums ir jāuzstājas pretī saviem uh, mūsu kopējiem izaicinājumiem, ne tikai jārautas teķīts uz savu pusi katram. Nu, ir labi piemēri. Zviedrijā mums ir visaugstākais uh, nodokļu sloks, tā globāli pieņemot lēmumus. Mēs tomēr domājam arī par, par investīcijām. Mūsu tautsavniecība ir ārkārtīgi labā stāvoklī, neskatoties uz ārkārtīgi augsto nodokļu slogu. Bet, protams, jāņem vērā arī citi elementi. Var minēt labus piemērus no mūsu pieredzes vēl. Uh, attīstības eh, līmenis Eiropas Savienības kontekstā mums ļoti labs eh, Zviedrijā. Protekcionisms mums neko nedos. Svaigi, lai, lai mēs būtu atvērti, atklāti. Zviedrija ir eh, visnotaļ atvērta pret brīvo tirzniecību, jāuzlabo iekšā tirgus darbība. Tāpat arī uh, rocības eh, sadaļa jāuzlabo, sabiedrībām jākļūst eh, līdztiesīgākām. Mums kopējiem spēkiem jā, jāveido jaunas struktūras. Eh, mēs redzam, ka tomēr pastāv tāds risks Eiropas Savienībā, ka rūpniecības pārnese. Kādēļ? Mēs jau dzirdējām, ka Eiropas Savienības kopējais budžets tagad ir 1% no IKP, nu to nepietiek, lai realizētu visus mērķus tāpat dažādas atlaides un kas visā nefigurē. Nu, kādīgi sarežģīti saprast, eh, kā tie gala sajūt kopā. Bet, nu, viens procents no IKP tāds ir savs atlikums, tā sacīja. Nu, kā tad ar vienu procentu mēs varam atrisināt visu šo problēmu klāstu? Nu, ja neizbēgam jādomā par, par citām lietām, kā tad sekmēt eh, izaugsmi, kā stimulēt eh, tādu saimniecību, Un nu, katrā ziņā pēc tam, ko nevajag. Nevajag papildus birokrātiju, papildus administrāciju. Tas nu mums neko labu nedos. Jāmeklē jauni inovatīvi risinājumi, jauni nodokļi, jaunas um, ieņēmumu formas. Papildus sloks neko nedos. Un ir uh, jāraista rezonance, lai mūsu pilsoņi labāk redzētu, kāda ir Eiropas uh, sniegtie plusi, kāda ir sasniegumi. Un tiešām birokrātiju vajag mazināt. Un domājot par pašu resursiem, jādomā, kādas nodokļas tad izvēlēsimies, lai tas eh, neatstāja mm, daž, neparedzētu ietekmi uz uh, citām dalībvalstīm. Protams, šī ietekme nekad jau nebūs arī vienāda, un tas jārespektē. Un par finanšu darījumu viedokli, un te ļoti rūpīgi jāstāsta, kāda varētu būt uh, ietekme uz dažādām valstīm. Eiropas Savienība ir, ir daudzveidīga. Šis, šis daudzveidīgums arī nākotnē jāņem vērā un jārespektē. Es nezinu, kā mēs šeit varētu noteikt kaut ko vienu maģisko nodokli visiem. Jāņem vērā taču dalībvalstu īpatnības un, un uh, vajadzības. Nepieciešams papildus elastīgums, papildus um, eh, pretimnākšana visiem. Papildus nodokļu, nodokļu bāzes celšanā, dzirdējām, ka par to daudz tiek runāts, bet vienlaiks lai valsts saka, ka tās vēlas eh, lielāku teikšanu par eh, Eiropas Savienības eh, līdzekļu sadēlu. Bet pilsoņu viedoklis viņam bieži netiek ņemts vērā, tiek teikts viens, bet darīts otrs. Un tiešām jādomā par to, kā tad, eh, kādā valodā runāt ar mūsu pilsoņiem, ar kā, kāda ir mūsu mērķi, kas tad ir apsainības projekts vispār mūsdienās, kāds ir mūsu mērķis. Caurskatāmība svarīga ir. Ir nepieciešams tāds Eiropas Savienības projekts, ko saprot pilsoņi un kas ir, kur, kur visi var, var atbalstīt. Nu, ir jārunā skaidra valoda. Nu, lūk, tas tāds pienesums no manas puses. Atsakot, darba vēl pilnas rokas. Cerams, ka šajā apsaņas projektā varēsim strādāt uh, plecu pie pleca joprojām. Un atradīsim tādu veidu, lai ar apsaņības uh, konkurenci, konkurētspēju globāla līmenī paaugstināt. Vienlaikus nodrošinot izaugsmi. un stiprinot Eiropas saimnības eh, budžeta rocību. Un nu, te, nu, visi būs tie guvēji, ja šis eh, budžets būs iestrāks. Jākoncentrējas uz izaugsmas veicināšanu. Nu, nepieciešams atrast veidus, kā ieplināt papildus līdzekļus Eiropas saimnības budžetā. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies priekšstādātāji. Nu ko, paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Pērn, pēc pāris mēnešiem bija kāds cits parlamentārā konferences, kurā spriedām par uh, citām lietām. Viņam tā vēl nebija ienācies, nebija gatavs, bet spēlēm par līdzīgām lietām. Par to, kā veidot Eiropas Savienības budžetu, un atklāt sakot, man pārsteidza. Ne šodien, eh, man ir tāda laba mm, priekšnojauta, ka, lūk, ir iespējas. Ir um, papildus, tā teikt, manevru iespēja patreizējiem mm, tāda budžeta pilnveidē. Visi saprot un visi atzīst, ka patreizējais budžets nav pieejams, pieņemams nec jums, nec mums. Un te nav runa par kādu institucionāls dabas jautājumu. Mēs visi atbildām par, um, par to, kā uzraucīt nodokļu maksātāju naudiņas izmantošanu. Un doma par to, ka budžets jāpadara efektīvāks un caurskatāmāks, ka tā ir jāuzlabo tā veikspēja, ka budžets ir elastīgāks. Nu, šāds uzstādījums ir labs eh, pamats turpmākām diskusijām, turpmākām darbām un eventuāli arī konsensam attiecībā uz to, kas tad būtu patreizā sistēmā jāmaina. Priekšsēdētāji, savā ziņojumā mēs ierosinājām uh, pamat argumentāciju, pamatojumu, kādēļ un kā tad budžets būtu jāmaina. Protams, esam eh, atrunājuši vairākus iespējamos eh, scenārijus, vairākus iespējamos eh, ienākumu avotus. Dažs no tiem stādīja priekšā arī eksperti, teicam, analizējot akadēmisko aprindu pārstāvju un, un ekspertu priekšlasījumus dzirdējam. Vairāk kārt Monti grupas laikā, darba laikā, šādas prezentācijas arī uzklausījām, nu, mēģinājām maksimāli tās arī ņemt vērā savā ziņojumā. Un tā pamata argumentācija, pamata loģika ir tāda, ka mēs nenosakam papildus eh, ieņēmumu avotu šeit. Mēs iesakām eh, iespējas, eh, rekomendācijas tā teikt, ka kāda varētu būt iespējamie šie avoti, kā tos labāk kombinēt, kā tos salikt kopā, kā to vislabāk īstenot. Nu, par to jāturpina diskutēt. Un, protams, vislabākā iespēja būtu izveidot tādu kā opciju grozu, alternatīvu komplektu, kas uh, ņem vērā dažādu dalību valstu iespējas un intereses, un uh, tam jābūt arī tādam grozam, komplektam, kas, uh, kur centrā ir Eiropas Savienības pamatvērtības un, un pamat uzdevumi. Nu, to arī mēģinājām atspoguļot uh, mūsu priekšlikumā. Un atkal kā tad sakombinēt šo, šos avotus? ceļu nodokli uzlikt, neuzlikt, kur uzlikt. Sentors Franks to vajadzēja. Nu, šis jautājums mūsdienā nav skatīts. Tas, šis jautājums ir atvērts. Mēs varam runāt par dažādiem iespējamiem avotiem, iespējām un, un šo avotu kombinēšanu. Un izskanēja divi konkrēti jautājumi. Mistānī kungs, atliet to vēlas atbalstīt. Jā, nepieciešami indikatori, rādītāji iegūmiem un izdevumiem, lai manītu šo neto pieeju budžetam. Šo net, neto vērtību precīzi aprēķināt nav iespējams, neto bilanci. Nav nevienas uh, valsts, kas varētu monetizēt uh, iegūmus, ko tā gūst no Eiropas Savienības. Komisija arī minēja vairākus piemērus, es varētu, esmu dzirdējis vairākus, vispirms arī poļi runāja par to, ka Katrs eiro, kas tiek investēts eiro, eh, ir tad polijas eh, infrastruktūrā, un apmēram pusi no tā ir atpakaļ uz, uz Vāciju. Nu, nu šādu argumentu grāmatvedības eh, terminos nav iespējams pārveidot. Rotterdam, lielākā jūras osta. Bet tas tikai tādēļ, ka pastāv iekšējais tirgus. Tikai tādēļ šī osta ir tik jaudīga Tieši, tieši tādēļ tā, tā ir tik liels apgrozījums. Jā, varētu minēt veselu gūzumu piemēru, kur ir grūti noteikt, cik daudz tiek ieguldīts, cik daudz tiek dabūts pretī. Vienlaikus ir nepieciešami indikatori, tā teiks, divu līmeņu indikatori, vai, vai kā mēs tos arī sauktu, lai uzlabotu saskarsmi, komunikāciju ar pilsoņiem. Viņiem ir jāsaprot, viņiem ir jāzina, ko viņi iegūst no apsainības par to, ko viņi iemaksā. Par budžeta apjomu runāt tagad nav īstais eh, brīdis, tās arī nebija mūsu ziņojuma mērķis, un mēs apzināti pieņemam lēmumu budžeta apjomu savā ziņojumā vispār neskatīt. Kādēļ? Nu, to viņam pateikšu jums kādēļ. Nu, tādēļ, ka Eiropas Savienības publiskajā finansējumā noteikti notiks izmaiņas. Viens no iespējamām izmaiņām būtu Eirozonas iespējamais budžets, šāda budžeta veidošana, vai nu, kā, kā šo finanšu instrumentu nākotnē dēvēs, lai saglabātu vienu to valūtu. Nu, tā kā jāgūst vispārējais pārskats par to, kas notiek. Ir skaidrs, ka patreizā sistēma nav ilgspējīga. Kamēr neesam noteikuši, kas notiks ar valsts finansējumu sadali, un kādam nolūkiem tiks izmantot atsevišķi instrumenti, un nebūtu ir prātīgi domāt par kādu vienu konkrētu instrumentu, piemēram, savienības budžetu. Tas pats attiecas arī uz obligāciju iespējamo izdošanu, lai tātad iegūtu aizņēmumus. Tā, tā, Eiropas eh, Savienības budžetā mm, aizņēmumi nav iespējami, tad šāds, kā šāds eh, obligācijas eh, lēsapie nav iespējami. Eirozonā jātura tur cita lieta, lai, lai realizētu fiskālu stabilitāti, kā dalību valstīm šāds iespējas pastāv, Eiropas budžetā nē. Bet, protams, par to var turpināt runāt. Kopaina ir ļoti sarežģīta attiecībā uz to, kā tiek veidoti makroekonomiskie instrumenti, piemēram, Eiropas, bu, eiro budžets, piemēram kas ir instruments konkrēti politikas un finansēšanai. Nu, arī sastāvs ar šiem instrumentiem ir interesanta lieta. Tad eh, Batman kungs eh, arī nāks klājā ar vairākiem interesantiem priekšlikumiem, par kuriem diskutē, bet ja mēs runājam par elastīgumu. Uh, Tātad daudzgadējais finanšu satvers ir plāns, un te nepieciešams sasniegums nevajadzētu no viena grāva metāties uz otru. Septiņu gadu daudzgadu finanšu schēmas mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa politikas īstenošanu, lauksaimniecība, um, klimats un tā tālāk šie lielie pīlāri. Nedrīkst paļaut neskaidrību, nedrošību. Ja nebezdešanas papildus elastīgums, protams, No otras puses ir jāsaglabā Eiropas Savienības finanšu prognozējumība un stabilitāte. Un arī par to tiks uh, diskutēts runājot par nākamo daudzgadu finanšu plānu. Lamasūra kunga piemērs man tā palika, pa, patika par Eiropas Savienības ārējās darbības dienas, kādēļ tur ir papildus izmaksas. Un uh, kādēļ tas nesamazina Eiropas Savienības diplomātisko dienestu izmaksas. Es zinu, ka Venezuelas diplomātiskais dienas, kā tas strādā, nu es nezinu, vai kāda valsts būtu gatava attiekties no savas diplomātijas. Vienmēr, kas ārējās darbības dienas tā mērķis, nu, viņi atsakās ņemt vērā un iztenot sma smago darbu. Jā, bet uh, eh, priekšstāvis saka, bet visu Eiropu jau vada diplomāti, un nu, tā tas ir. Visu, tā teikt, politika biriģē diplomāti. Nu jā, bet uh, svarīgi ņemt vērā to, ka konsulārijas dienas diplomātiskās misijas veic to smagāko darbu, ko, ko neizmanto mārējā dien, darbības dienas, mums kopējā vīzu sistēma tā tālāk, bet ārējās darbības dienas saka, nē, nu, lai liekās mierā, jūs konsulārija dienas, lai strādā paši par sevi, mums savs darbiņš. Nu, lūk, Tad nu būtu iespēja piesākt Eiropas Savienības līmenī, taču jāizvairās no pasākumu pārklāšanās, no, no izdevumu dubultošanās. Deprēkungs uzdēma interesantus uh, jautājumus par to, vai sodnāms par konkurences noteikumu pārkāpšanu būtu jānovados Eiropas Savienības budžetiem, lai valsts budžetā, kas notiek pat labi. Jautājums delikāts, par to var turpināt spriest, jautājums tiešām ir svarīgs. Nu, kas tad vēl? Mums ir pamats konsensām 50% piemēram pašu resursu no iespējamo opciju groza. Par to ir nepieciešams detalizētas diskusijas, bet ne šobrīd. Komisija šogad sāka strādāt un gada beigās stādīs priekšā nākamā finanšu, satura nākamā daudzga finanšu plāna projektu. Tā kā mums īstenībā jau vesels gads, lai izvērstu šīs diskusijas parunātu par dažādiem pētījumiem, veiktu um, tur iespējamo scenāriju simulācijas un tā joprojām. Nu, cerams, ka tiešām procesa uh, rezultātā nonāksim pie kāda sakarīga rezultāta. Priekšsēdētāja kungs, jūs arī uh, atbildējāt. Uh, daļēji par budžeta prognozējamību un elastību, no savas puses gribēju tikai piemetināt, ka papildus tam, ka ir maksājuma un saistības, Ir arī e, vēl kāds princips, e, mēs to vērojam 13. gadā Francijā, jūs jau teicāt, šie papildus 2 miljārdi, un tas īstenībā arī riskēja iedarbināt Eiropas pusgada mehānismu, jo deficīts bija audzis, un deficīts savukārt bija audzis, jo Francijai vajadzēja samaksāt savu daļu Eiropas budžetā. Tā tad vajadzētu būt labākai koordinācijai starp e, budžeta iemaksām un Eiropas pusgadu mēs te nerunājam tikai par atšķirību starp maksājumiem un saistībām, bet arī par to, ka dalību valstis mm, nedod iespēju komisijai administrēt līdzekļus, nav tātad eh, skaidrs naudas, nav tādas Eiropas komisijas kases. Un, manuprāt, ir eh, jāmaina vēl kaut kas. Ja runājam par procedūru, kādi, eh, kāda summa no Francijas budžeta tiek atvēlēta, piemēram, Eiropas budžetam? Uh, Parasti finanšu ministri eh, saka, ka komisijas prognozes ir pārāk optimistisks, tādēļ skaitļi tiek pazemināti. Kā? Par cik? Neviens to nezina. Bet eh, finanšu ministrs lemj budžetā iemaksāt mazāk. Un, protams, ir eh, jāapmaksā rēķini, saistības. Uh, un rodas papildus izmaksas gada laikā, un pēc tam tās ir jākoriģē. Un, protams, tas uh, uzliek lielu slogu dalību valstu budžetiem. Tādēļ ir labāk jākoordinē, jāsaskaņo dalību valstu budžeti ar Eiropas budžetu, un pagaidām šāda mehānisma nav, par to būtu jādiskutē. Paldies priekšsādātā kungs, domāju, ka tas bija, būtu viss no manas puses, un esmu arī atbildējis uz jautājumiem. Tagad došu vārdu abām profesoriem, Adolfs kundzei un Rudovs kundzei, lai varētu atbildēt uz jautājumiem, jo jūsu prezentācijas uh, bija ļoti augstu vērtētas. Adolfas kundze, jums ir kādi komentāri? Nu, daži tādi noslēdzoši komentāri no manas puses. Domājot par uh, to, kādas pilnvaras, papildus pilnvaras pilsoņiem varētu pie tā teikt piešķirt Eiropas saimnes budžets un ko no pilsoņiem tā var sagaidīt. Un te jādomā tiešām par ieņēmumu pusi. Es aicinu jūs turpināt darbu pie zaļo pašu resursu idejas. Ja ņemam vērā to, cik milzīga ir milzīgs investīcija deficīts Eiropā, daļai pamatā tam ir tirkus izkropļojumi, Jūs tos pieminējāt runāju par ilgspējības kritērijiem. Es domāju, ka, ja mēs šo tēmu atrisināsim, Eiropas Savienība tiešām var kļūt par globālo līderi tādā unikālā valstu blokā, kam būtu jāsaglabājas, kas ir pat labāk viskonkurēt spējīgākais ekonomiskais bloks. Un es jūs aicinu vienkārši padomāt par eh, zaļo pašresursu plusiem. Es zinu, ka jūsu darbs ir smags. Uh, Un par Eiropas Savienības budžetu runāt varbūt nav tāds pats pievilcīgākais jautājums šajā Brexit kontekstā. Runāt par nodokļiem arī. Tas nav īpaši tāds seksīgs eh, temats, bet eh, katrā ziņā ir pietiekami daudz eh, argumentu, ko atrīsiet mūsu ziņojumā, lai jums visu to labāko turpmākā darba. Madame Nerudova. Nerudovs kundze. Man būtu aptuveni tādi paši komentāri. Arī es jūs aicinu koncentrēties uz to, kā aizklāt tās augtās ilgspējības plaisas, lai tā Eiropas Savienības stratēģijas tiešām būtu saskaņas ar Eiropas Savienības budžetu. Paldies! Um, donc, nous voici au terme de... Paldies! Mūsu darba cēliens ir uh, pietuvējies eh, beigām. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas eh, izteicās, piedalījās debatēs. Gribēju pateikties mūsu viesiem, Lamasūra kungam, Kalfina kungam, komisāram eh, Ettingeram, Adolfas un Rudovas kundzēm. Un jāsaka ka valdošā vienprātība patiešām uz mani atstāja uh, dziļu iespaidu. Jāsaka, ka tagad esam pienā, pietuvojušies uh, tādām budžeta cikla beigām Eiropas Savienībai. Ir uh, jāievēro ierobežojumi un jāsaka, ka ir šis septiņu gadu budžeta ietvars, budžeta schēma un Mēs esam tā kā paralizēti, viena mūsu puse ir paralizēta, mēs varam runāt tikai par uh, maksājumiem, un tad dalību valstīm tur ir visādas vienošanās, atlaides un. Uh, ārkārtas resursi, eh, tas var atkal novest pie soda naudām, un, protams, situācija ir ļoti delikāta, nav pietiekami lielas elastības, un, ja ir ārkārtas situācija, tad, protams, ir nepieciešams vairāk budžeta, ir jāmobilizē uh, finanšu instrumenti, kas bieži vien nav pakļauti uh, parlamentārajai kontrolē. Ir arī Eiropas uh, fiskālās stabilitātes mehānisms eirozonai, ko nekontrolē ne dalību valstu parlamenti, ne Eiropas parlaments. Un tādēļ mums ir jāsaprot, vai ir iespējams uh, saglabāt budžetu, kura būtību struktūru nevar uh, galīgi izskaidrot mūsu pilsoņiem. Nē. Un Pēc krīzes daudz uzdod jautājums, ko tad īsti dara Eiropa? Un atbildi ir tāda, ka Eiropa ir briesmās, ir uh, valstis, kas organizē referendums palikt Eiropā vai stāties ārā. Un jāsaka, daudzi pat nevar nu, arī pārliecināt, kādēļ palikt šajā Eiropā. Man šķiet, ka budžets ir politiskās gribas izpausme. Ko tad darīt? Kā mēs varam uh, kaut ko darīt kopā? Jāsaka, ka eh, attiecības starp padomu un parlamentu ir ļoti sarežģītas. Padome saka, jā, jā, mēs eh, varējām samazināt Eiropas izdevumus, un tas, protams, Eiropas Savienības eh, imidžam nenodara, neizdara lielu pakalpojumu. Un 28 valstu savienība, varbūt rītdien eh, tā būs tikai 27 valstu savienība, izmanto ļoti īpatnēju solidaritāti, ir šis fiskālās stabilitātes mehānisms, un jāsaka, ka nav vienlīdzības arī starp Eiros valstīm un ne Eirozonas valstīm, un kādas tad ir šīs iemaksas, kas eh, tiek veiktas budžetā. Uh, Un ir jābūt, protams, arī garantijām, lai stab fiskālās stabilitātes mehānisms varētu būt patiešām veiksmīgs. Eirozonas valstis patiešām šeit garantē iemaksas un Brexit īstenībā šo atlaižu principu ir ļāvis nedaudz atstumt malā, un Eiropa padomēs arī vienmēr tika uzstāts uz šo atlaides principu un Britu atlaide, bet jāsaka, ka tas viss ir pilnīgi nesaprotam, pilsoņi to nesaprot, un tas rada demokrātiskās leģitimitātes problēmas. Runājot par pašresursiem, e, tika teikts, ka ir nepieciešams vairāk pašresursu kas ļautu samazināt dalību valstu iemaksas daļu. Pašresursi tie ir papildus resursi. Un mēs te varam runāt. par uh, Eh, piemēram, vīzu nodavām un citām nodavām par eh, iekļūšanu Eiropas Savienībā, un ja tiek radīts eh, oglekļa nodoklis, tad tas būtu īpašs nodoklis, kas pa taisno aizietu Eiropas Savienības budžetā, bet, nu, tas atkal uzliektu slogu dalību valstīm un. Kalfina kungs savā ziņojumā arī runā par to, ka tas varētu samazināt uh, nacionālajā līmenī iekasēto naudu. Tādēļ mums ir nepieciešama papildus resursi. Varētu arī uh, domāt par to, ka ECB uh, pārskaitītās dividendes uz nacionālajām bankām, kas nonāk nacionālajos budžetos, mēs varētu, piemēram, stādīties priekšā tādu situāciju, ka ECB dividendes pat taisno tiek iemaksātas. Uh, Eiropas budžetā. Un jāsaka, ka salīdzinot uh, pašresursu priekšrocības ar dalību valstu iemaksām šeit būtu žusturetūri, jeb taisnīgo iemaksu princips runājot par resursiem, protams, ir jārunā arī par izmaksām. Un pateicoties ziņojumam, mēs gribējam, lai būtu tāda labāka sasaiste starp izmaksām un ieņēmumiem. Un izmaksas būtu vajadzīgas, lai um, būtu tāds arī pienesums kopējām labumam, vides mērķiem, klimatam un tā tālāk, lai uh, varētu, protams, arī labāk administrēt mūsu budžetu. Un par izsakoties par elastību, jo mums ir ļoti grūti darboties, ja tik liela daļa no budžeta atkal aiziet dalību valstīm, lai varētu finansēt eh, dažādas kopīgās politikas jomas, eh, vai arī tas aiziet kohēzijas fondiem. Protams, tās ir Eiropas programmas, eh, kas eh, ir jāfinansē, un šis budžeta cikls, piemēram, pirmajā DFS gadā uh, nav uzņēmis pilns apgriezienus, un arī visas programmas pirmajā DFS gadā nedarbojas pietiekam aktīvi. Tādēļ ir tad, zinām, nelīdzsvarotība. Uh, Jāsaka, ka dalību valstu parlamenti dara to, kas viņiem ir izdevīgi, un ko tad mums ir jāapzinās, ko mēs vēlamies panākt, ko mēs, kādu Eiropu mēs vēlamies veidot, kā teica Alāns uh, Lamasūrs, ir šīs kompetences, ko ir tik grūti uh, īstenot Eiropas uh, dalībvalstu līmenī, un vai tad dalībvalsts būtu gatavs no kaut kādām kompetencēm atteikties par labu Eiropai, bet ir ļoti grūti pārliecināt sabiedrību par uh, šāda principa nepieciešamību. Jāsaka, ka tagad ir. Uh, ciešākas attiecības starp nacionālo uh, nacionāliem dalī, e, dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu, ka mums ir tik daudz kopīgi jautājumu. Un, ja mēs varētu tikties biežāk, uh, runāt eh, par šiem jautājumiem. Mēs jau to esam darījuši vairākus gadus, tas noteikti būtu auglīgi. Mēs varētu arī eh, varbūt kopīgi pieņemt rezolūcijas, organizēt debates un. Tās ir debatas, kam noteikti ir vieta gan Eiropas parlamentā, gan dalību valstīs. Es gribēju jums visiem pateikties un. Kalfina kungs, īstais jautājums, eh, kas šeit rodas, ir uh, politiskā grība. Mēs kopīgi ar dalībvalstu parlamentiem uh, mēģinām atbildēt uz jautājumiem, ko mēs vēlamies panākt, ko mēs vēlamies īstenot. Mums ir nepieciešama kopīga politiskā vīzija. Tas uh, ir mūsu rūpju cēlonis, un par to mums ir jādomā. Liels paldies visiem, kas ir ieradušies, un mēs dzirdējām, ka pusdienas tiks pasniegtas 12.45, nevis 13.00, kā sākotnēji plānots. Tas notiks. Uh, Otrajā stāvā Jehudi Menuhin uh, telpā AS, ne, PHS uh, ēkā. Pēc tam plenārsēžu zālē 15. notiks diskusijas, kur tiks runāts par fiskālo kompaktu, būs viedokļu apmaiņa par paraugu praksi. Liels paldies! Esam beiguši darbu!